meine Damen und Herren. Dāmas un kungi. Sirsnīgi sveicu jūs, arī Sala Frankas kungu sveicu. Labrīt! Mums eh, tagad ir paredzētais, paredzēts 9. un 10. darba kārtības punkts, kopīgas debatas par šiem jautājumiem. Vispirms mēs iepazīstamies ar pētījumu par plašāku transatlantisko partnerību. Mūsu eksperts uh, tūlīt uh, varēs uzstāties. Profesors Eriks Džons. Šis pētījums attiecas uz uh, iespējamām jomām, kur varētu paplašināt transatlantisko sadarbību un arī būs runa par mehānismiem, kādi mums ir vajadzīgi, lai šādu sadarbību varētu veicināt. Ļoti interesanti, ka šīs debates tagad ir ieguvušas jaunu dimensiju pēc Obamas uzstāšanās un arī pēc reakcijas, kādu šī uzruna saņēma Eiropā. Vienlaicīgi arī mūsu kolēģis Milāns Mons ir sagatavojis darba dokumentu, uh, par eh, mūsu nostāju par šo pašu tematu. Tātad mēs eh, diskutēsim par šo jautājumu kopā. Mans priekšlikums būtu dot vārdu vispirms Erikam Džonsam, pēc tam uh, izteiksies Milāns Mons, un tad uh, mēs varētu organizēt kopīgas debates. Ja jūs visi tam piekrītat, tad mēs varētu arī šādā veidā rīkoties. Lūdzu, profesor Džons, jums vārds. Lielas paldies! Man bija ļoti interesanta saruna pirms uh, es devos uz šo zāli. Viņi uztraucās, ka neviens no tūkiem kabīnēs uh, nerunās uh, teksasiešu valodā. Es tagad uh, uh mēģināšu uzstāties, necentīšos uh, lasīt savu dokumentu, bet jebkurā gadījumā es ceru, ka tas palīdzēs tūkiem un nebūs tik sausi. Labrīt un uh, liels paldies par iespēju uzstāties jūsu komitejā. Man ir liels gods eh, runāt eh, ar Eiropas parlamenta deputātiem un eh, pastāstīt par manu kolēģu uh, domām. Šis pētījums, ko es prezentēšu, tika gatavots komandā. Mēs uh, to gatavojām kopā ar dažādām institūcijām un pētniekiem, kas strādā Eiropā un arī Mm, citās Atlantijas okeāna pusēs, tā skaitā Latīņa Amerikā. Man ir liels prieks, ka saņēmu ieguldījumu un arī no AFET komitejas deputātiem. Īpaši vēlētos pateikties Vandai Trašinskai Van Genderen un Delfīnai Filmē. Man ir liels uh, prieks, ka viņas man uh, palīdzēja, un viņas, protams, to negrib, negrib atzīt, bet tā bija. Es vēlētos jums īsi pastāstīt par šo pētījumu un mūsu secinājumiem. Konteksts ir ļoti labvēlīgs. 12. februārī savā uzrunā apvienoto valstu prezidents eh, Baraks Obama uh, paziņoja par savām ambīcijām turpināt uh, padziļināt transatlantisko tirsniecību un investīciju partnerību. Nākamajā dienā Obama tikās ar, ar padomes, ar Eiropadomes prezidentu Hormainu Van Rompeju un ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Jose Manuelu Barozo. Un viņi nāca klajā ar kopīgu paziņojumu par nodomiem padziļināt Atlant politiskās ekonomijas integrāciju. Es ceru, ka tas būs tāds uh, ievērojams progress uh, arī pašreizējā Eiropas komisijas mandātā. Eiropas komisārs tirsniecībai Karls de Guhts un viņa partneris uh, Amerikas Savienotās valstīs Rons Kerks jau uh, sadarbojas, viņa sadarbība ļoti dziļa. Viņi jau ir parādījuši, ko var sasniegt, izveidojot ASV Eiropas Savienības augsta līmeņa darba grupu izaugsmē un nodarbinātībai. Uh, Mums vajadzētu izmantot viņu prasmes un arī viņu apņēmību un vajadzētu balstīties uz viņu sasniegumiem. Pat eh, visoptimistiskākajā scenārijā jauna un dziļāka partnerība starp eh, Ziemeļatlantijas valstīm nebūs pietiekama, lai mēs varētu stāties pretī izaicinājumiem 21. gadsimtā. Tas ir tikai tāds kā sagatavošanas bloks. Mums vajadzētu domāt par Ziemeļatlantiju, vajadzētu likt uzsvaru uz tirniecību un investīcijām. Reālam progresam vajadzēs pat eh, lielākas ambīcijas. Ja mēs vēlamies eh, veidot eh, ilgspēju globālo ekonomiku, kas nodrošina visaptrošu drošību, cilvēktiesību aizsardzību un demokrātijas veicināšanu, tad mums vajadzētu iesaistīt vēl vairāk spēlētāju mūsu transatlantijas partnerībā. Mums ir jāizskata arī globalizācijas nevēlamās sekas, ekonomiskā integrācija nodrošina ievērojamus ieguvumus izaugsmas un nodarbinātības ziņā. Ekonomiskā integrācija rada nosacījumus, ar kuriem uh, vardarbīgi ekstrēmisti, organizētā noziedzība un nelegālā imigrācija destabilizē uh, politiskās institūcijas un grauj cilvēku cieņu. Ambiciozākai transatlantiskajai partnerībai vajadzētu domāt arī par šīm problēmām, tāpat arī kā par darba vietām un izaugsmi. Uh, Mana prezentācija ir sadalīta piecās daļās, un tā balstās uz pētījumu. Es sākšu ar transatlantisko attiecību izvērtēšanu, saistīšu tirdzniecību un investīcijas starp Eiropu un Amerikas Savienotajām valstīm ar eh, tradicionālajām tendencēm sadarbībā starp ziemeļiem un dienvidiem. Otrajā daļā es runāšu par jauno dienvidu-dienvidu dinamiku, kur ir runa par Āfriku, Ķīnu un Indiju. Trešajā daļā es runāšu par politikas saskaņotības, drošības, ilgspējības tiesības un cilvēka cieņas ziņā starp Ziemeļu un Dienvidu Atlantijas valstīm. Ceturtajā daļā es domāšu par to, kā šāda sadarbība varētu tikt organizēta. Un piektajā manas prezentācijas daļā es esmu iekļāvis dažas konkrētas rekomendācijas. Sākuma punkts visiem ir ļoti labi zināms, un To ir atkārtojusi arī ASV ES augsta līmeņa darba grupa par izaugsmu un nodarbinātību, atsaucoties uz uh, transatlantijas tirsniecības un investīciju partnerību. Eiropa un Ziemeļamerika nodrošina apmēram pusi no pasaulē sarežotā un apmēram trešo daļu no globālās tirsniecības ir skaidrs, ka šīs attiecības mainās ļoti ātri. Tikai pirms desmit gadiem transatlantijas ekonomikas svars bija ievērojami lielāks. Bez tām transformācija nav vienveidīga visās ekonomikas nozarēs. Tā attīstās daudz ātrāk, ja runa par ražošanu, nekā par pakāpojumiem, un ir skaidrs, ka to var labāk saskatīt tirzniecībā nekā investīcijās. Uh, Neskatoties uz to visu, ekonomiskās attiecības ir ļoti dziļas, bet tās, protams, mainīsies. Mm, Paradoxāli, ziemeļu dienvidu attiecības starp abām Atlantijas um, baseina pusēm ir izrādījušās daudz izturīgākas. Daļēji to var saistīt ar koloniālismu mantojumu un reģionālajām ietekmes sfērām. Tāpat tas ir atkarīgs no atkarības, ko ir izveidojusi vispārējo preferenču Uh, sistēma. Latīņa Amerikas valstis um, tirgojas ar ASV, jo, jo īpaši uh, dienvidu kontinentā ziemeļos. Āfrikas valstis um, vairāk tirgojas ar Eiropu. Ir uh, vērojams vēsturiskais mantojums, piemēram, Nīderlandiešiem, francūžiem un britiem ir bijušās kolonijas Karību jūras reģionā, Portugāļiem ir īpašas attiecības ar Brazīliju. Protams, šīs tendences nav nemainīgas. Uh, Kotunu eh, līgums iespējams kļūs eh, vecmodīgs. Šis nolīgums ir nodrošinājis ietveru privileģētām tirzniecības un attīstības attiecībām starp Eiropas Savienību un tās vēsturiskajām partnervalstīm Āfrikā, Karībvalstu reģionā, Karībvalstu reģionā un klus, Klusā okeāna valstīs. Kotonu <clears throat> ir daudz paļāvies uz PTO režīmu, taču šie izņēmumi uh, Uh, tika likvidēti 2007. gadā. Eiropa ir uh, centusies veicināt reģionālismu un ekonomiskās partnerības nolīgumus, tajā pašā laikā pievēršot uzmanību īpašām mazattīstīto valstu prasībām. Taču šis režīms ir izrādījies neapmierinošs. Reģionālā stratēģija un um, mazāk attīstīto valstu izņēmumi um, ir aizmirsti, un tagad ir izveidoti vairāki divpusēji un daudzpusēji nolīgumi. Tagad tiek runāts par to, kas notiks pēc Kotonu nolīguma, pēc tam, kad tas vairs nebūs spēkā 2020. gadā. Ir runas pat par to, ka vajadzētu atmest AKP valstu jēdzienu, vajadzētu vairāk domāt par to, ka Eiropas Savienības attīstības politikai nevajadzētu būt atkarīgai no jaunatīstības valstu koloniālisma vēstures. Uh, Tajā pašā laikā jaunas dienvidu dievidu attiecības starp uh, jaunajām uh, tirzniecības valstīm Latīņa, Amerikā, Āzija un Āfrikā ir uh, kļuvušas arvien nozīmīgākas. Tagad es uh, sākšu otro savas uzrunas daļu. Mums vajadzētu domāt par ātrāku iekļūšanu Āfrikas tirgos, uh, jo uh, Āzijas lielvaras to jau tagad dara. 2000. gadā uh, Ķīna Uh, nodrošināja tikai 6% eksportu uz Āfriku. 2009. gadā tie jau bija 20%. Bez tam aiz Ķīnas nāk arī Indija, Brazīlija, Krievija un Turcija. Mēs īpašu mm, uzmanību pievēršam Indijai. Līdz šīm Indijas iekļūšana Āfrikas tirgos galvenokārt ierobežojās uz šī kontinenta dienvidu austrumu daļu. Tās intereses eh, rietumu un ziemeļa Āfrikā nebija tik redzamas, taču Druva Džaišankars nesen publicētā pētījumā saka, ka pavisam drīz dienvidu Atlantijas reģions arvien vairāk parādīsies Indijas strateģiskajā radarā. Viņš eh, šeit min trīs iemeslus uh, bir, bijušajās Britu, Nīderlandiešu un Portugāļu kolonijās ir daudz um, indiešu uh, kultūras pārstāvju. Tāpat ir um, vajadzīgi resursi, tādi kā degviela un pārtika, un ir vajadzīgs atrast arī spēcīgus sabiedrotos uh, globālajos ziemeļos. Šo jauno spēlētāju iekļūšana Dienvidu Atlantijā ir spēcīga motivācija, lai stiprinātu tradicionālā partnerības te ir Eiropas Savienība, ASV un Kanādu un iekļautu šajā partnerībā arī Latīņu Ameriku. Šādai plašākai partnerībai mm, vajadzētu iekļaut arī Ķīnu daudzās dimensijās. Tāpat arī vajadzētu domāt par citu jauno lielvaru iekļaušanu proaktīvākā veidā, piemēram, šeit es domāju Indiju. Tāpat arī vajadzētu domāt, ka jaunajā Atlantijas partnerībai nevajadzētu būt tikai aizsardzības pozīcijās tai vajadzētu piedāvāt dažādas priekšrocības, ko nevar nodrošināt, neiesaistot visas iesaistītās puses. Tagad trešā daļa. Šeit es runāšu par iespējām, kā saskaņot politiku Eiropas, Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstīs. Mums vajadzētu apskatīt īpaši trīs jomas. Viens - fiziskā drošība. Šeit ir runa par ļoti dažādiem jautājumiem, piemēram, pirāti, Gvinējas līcī, konvencionālo ieroču izplatīšana, kas nāk no Lībijas militāristiem, un masu destrukcijas masu iznīcināšanas ieroču paplašināšanās globālā līmenī. Mēs nevaram ignorēt šos draudus. Pirātisms Gvinējas līcī ir ievērojami pieaudzis, un tas apdraud dabisko resursu pieplūšanu no Rietuma Āfrikas svarīgākiem ražotājiem. Šāds pirātisms plaukst nestabilitātes un politiskā vājuma vidē. Šādu vājumu īpaši pastiprina arī bruņotas militāristu grupas, kurām ir piekļuve daudziem konvencionāliem ieročiem. Māsu iznīcināšanas ieroču izplatīšanās ir ļoti labi redzams drauds. Mums vajadzētu nodrošināt sadarbību starp Atlantiju, jo tas būtu labs sākuma punkts. Vajadzētu stiprināt eh, kritisko jūrniecības ceļu programmu. Vajadzētu stiprināt arī starptautiskos pūliņus, lai varētu vērsties pret masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanos. Nākamā joma ir enerģētika un vide. Šeit mums vajadzētu paskatīties uz izmaiņām transatlantijas enerģētikas kontekstā. Tradicionālie ražotāji tādi kā Venecuāla, Ekvadora, Meksika un arī jaunas valstis ar jauniem resursiem, piemēram, Brazīlija un Amerikas Savienotās valstis. Šie resursi nodrošina labu potenciālu tirzniecībai pāri Atlantijai, Tas varētu būt ne tikai izdevīgi ekonomiskā ziņā, bet varētu arī uzlabot enerģijas piegādes drošību Eiropā. Šeit galvenais izaicinājums ir sadarboties, lai uzlabotu ieguvas tehniku, lai daudzveidot investīcijas un lai izveidotu stabilu transporta tīklu, jo īpaši, ja runa par tirzniecību šķidrināto dabas gāzi. Protams, šādiem pūliņiem vajadzētu nodrošināt arī um, vidas aizsardzību ieguves vietās, transporta un attīrīšanas vietās, un, protams, vajadzētu domāt arī par eh, globālo sasilšanu. Šeit mēs neredzam pārāk lielu entuziasmu, un tāpat arī saprotam, ka ilgspējīgumam un adaptācijām būs eh, lielas izmaksas, kuras būs jāsadala. Šīs izmaksas galvenokārt guļās eh, neproporcionālā veidā uz Dienvidu Atlantijas valstīm. Nākamais, kam mums vajadzētu pievērst uzmanību, ir transnacionālā noziedzība un migrācija. Šeit globalizācijas sekas ir ļoti labi redzamas. Ir skaidrs, ka transatlantijas kopienas palielināšanās visvairāk tiks justa tieši individuālā līmenī. Organizētā noziedzība visiem ir ļoti labi pazīstama, it īpaši, ja runa par narkotiku pārvadāšanu. Ir skaidrs, ka uh, Eh, šīs tendences mainās abās Atlantijas pusēs. 1998. gadā ASV patērēja četreiz vairāk kokaīna nekā Eiropā. Tagad eh, šie apjomi ir daudz līdzvērtīgāki. Tas skar ražotājus Latīņamerikā, kas cieš no narkotiku industrijas vardarbības, un arī patērētājus Eiropā, kas cieš no atkarībām. Uh, Tas e, ir saistīts arī ar politisko stabilitāti visās Rietumā Afrikas un Karību reģiona valstīs, kas nodrošina e, tirzniecības ceļus un naudas atmazgāšanu. Cilvēktirzniecība un nelegālā migrācija arī ir ļoti lielas problēmas. Liela daļa no šīs darbības galvenokārt e, notiek tieši šajos reģionos. Lielākā daļa no cilvēka tirdzniecības upuriem Eiropā nāk no Zemsaharas Āfrikas vai no Austrumu valstīm. Lielākā daļa no upuriem Ziemeļamerikā nāk no Dienvidu valstīm. Bet eh, tomēr ir vajadzīga lielāka saskaņotība, lai eh, vērstos pret nelegālo migrāciju visā Atlantijas reģionā, un ir jānodrošina arī potenciālā sinerģija ar kopīgu pūliņu pielikšanu. Šajā mūsu pētījuma daļā mēs liekam uzsveru uz pašreizējo politiku un arī uz priekšnosacījumiem, lai eh, šī politika būtu veiksmīga. Mums ir jāuzlabo informācijas plūsma un paraugprakses apmaiņa. Tāpat arī vajadzētu domāt par stimuliem eh, darbiniekiem, lai viņi varētu šķēršot robežas eh, legāli, lai viņi nedotos pār robežām nelegāli vai kā cilvēktirdzniecības upuri. Ir jāsaprot, ka šīs jomas ir ļoti saistītas un jānodrošina politikas konverģence. Drošību, attīstību, ilgspējīgumu un cilvēku cieņu var uzskatīt par atsevišķām politikas daļām, bet īstenībā tās ir savstarpēji saistītas vajadzētu veicināt efektīvu kolektīvo darbību, kas ļautu labāk paplašināt transatlantijas partnerības mērķus. Galvenie eh, bloki šeit būtu partneri un fórumi sadarbībai pāri Atlantijas okeānam. Un tagad eh, mana ceturtā runas daļa. Mūsu analīzē mēs pirmkārtām skatījāmies uz to, kāds potenciāls ir pieejams Latīņamerikas reģionā. Šeit ir divi e, iemesli. No vienas puses Latīņamerikai nav tādas acīm redzamas vadošās valsts. Brazīlija ir lielākā, ja runa par iedzīvotāju skaitu un ekonomisko potenciālu. Te ir ļoti daudz resursu un diplomātiskās kompetences. Tas ir arī tāds pašpārliecināts partneris gan Eiropai, gan Ziemeļamerikas valstīm. Taču Brazīlija netiek akceptēta kā līdere, pat ja tās eh, līdera kvalitāti novērtē tās tuvākās kaimiņu valstis. Tāpat arī tās iekšlietas neļauj šai valstī kļūt par Latīņamerikas balsi. Patiešām viens no mūsu pētniekiem teica, ka reģionālā līderība iespējams Brazīlijas politiķiem vairs nav prioritāte. Viņi cenšas vairāk parādīties globālajā līmenī. Brazīlija droši vien neatteiksies no reģionālām iniciatīvām, bet drīzāk tā neinvestēs resursus, kas uh, ir vajadzīgi, lai varētu nodrošināt eh, Latīņu Amerikas dažādo interešu pārstāvību. Otrs iemesls ir tas, ka Latīņa Amerikā nav institūciju potenciāla. Tiek nodrošināti dažādi fórumi dialogam un savstarpējai sadarbībai, bet eh, Latīņa Amerika nav tāda kā Eiropas Savienība, tai nav spēcīgu mehānismu, lai nodrošinātu atbilstību kolektīviem nolīgumiem. Tāpat arī ir uh, maz norāžu uz to, ka latīņamerikāņi vēlētos redzēt šādas reģionālās institūcijas tādā pašā līmenī kā Eiropas Savienībā. To mēs tikai novērojam, tā nav kritika. Tāpat eh, mēs arī īsi savā analīzē pētījām Merkosūru, Latīņamerikas valstu savienību, Dienvidamerikas valstu savienību un jauno klusā okeāna eh, savienību. Mēs redzējām, ka uh, Katrai no šīm institūcijām nav vajadzīgās kapacitātes, ja mēs eh, tās salīdzinām ar citiem lieliem spēlētājiem uz Atlantijas skatuves. Ir skaidrs, ka šis kapacitātes trūkums nav nepārvarams, jo īpaši ir runa par drošības jomu. Mēs skatāmies uz to, kā varētu nodrošināt sadarbību starp Ziemeļ Atlantijas un Latīņamerikas organizācijām. Uh, ECO, piemēram, varētu dalīties pieredzē ar Dienvidamerikas Nāciju Savienību, vai arī varētu uh, iesaistīties dialogā ar Amerikas valstu organizāciju. Tāpat arī NATO varētu vairāk iesaistīt. Ekonomisko sadarbību varētu vieglāk realizēt tāpēc, ka lielās ekonomiskās organizācijas, piemēram, Starptautiskais valūtas fonds un Pasaules banka, jau iekļauj galvenos spēlētājus. Šeit problēma nav kapacitāte, bet gan leģitimitāte, jo īpaši Brazīlijas skatījumā. Nav nekādas vajadzības iedzināties argumentos par to, ka vajadzētu reformēt šo lielo institūciju struktūras un konvencijas. Ir jāsaka, ka tās ir tāds kā šķēslis, lai varētu palielināt transatlantisko partnerību, ja tās netiks reformētas. Mēs vēlētos norādīt uz kādu projektu, kas ļautu reprezentāciju šajās institūcijās padarīt taisnīgāku. Šī precīzā formula ir mazāk atkarīga no politiskās gribas, bet gan vairāk no uh, izmaiņu akceptēšanas, jo īpaši Eiropā un arī ASV. To pašu varētu teikt arī par ANO. Ir skaidrs, ka šeit nevajadzētu darīt pārāk daudz. Uh, Um, ANO institūciju reforma nepieciešamība uh, neļauj ANO pozitīvāk ietekmēt Dienvidu Atlantiju un Atlantijas reģionu kā tādu. Atcerēsimies, ka uh, šīs pretrunīgās uh, daudzpusējās institūcijas nevienmēr nodrošina vislabāko sadarbību. Mēs īpaši vēlētos uzsvērt jūras drošību, dabas resursu ieguvu, vides ilgspējīgumu un uh, E, ekonomisko attīstību un konfliktu uh, e, atrasināšanu, kā ANO varētu iesaistīties Dienvidatlantijas reģionā. Pēdējais, ko es vēlējos pieminēt, e, jūs kolēģi AFET sekretariātā mūs aicināja ieteikt konkrētas rekomendācijas, kas palīdzētu ne tikai Eiropas parlamentam, bet arī citām iesaistītajām pusēm. Šīs rekomendācijas esam sadalījuši piecos strateģiskos komponentos. Tāpat kā jebkura stratēģija šeit ir runa par cerībām, ne tikai par efektivitāti. Mēs norādām uz instrumentiem, bet lielāku uzsvaru liekam uz mērķiem. Pirmais ir pilnvaru paplašināšana. Ja jūs mums piekrītat, ka Latīņa Amerikai nav tādas pašas saskaņotības kā Eiropai, ASV un Kanādai, tad to vajadzētu izmainīt, lai nodrošinātu līdzvērtīgāku partnerību. Mēs uzskatām, ka vajadzētu likt uzsvaru uz Brazīliju kā uz reģionālo līderi. Uh, Šeit nav nekādu pārsteigumu mūsu izvēlē. Eiropas Savienībai strateģiskā partnerība ar Brazīliju tika izveidota jau 2007. gadā, un pavisam nesen notika Eiropas Savienības un Brazīlijas uzņēmējdarbības samits, kur eh, tika runāts par ciešāku sadarbību starp Eiropas Savienību un Brazīliju. Uh, vajadzētu nodrošināt eh, vairākus nosacījumus, lai Brazīlijas līderība tiktu akceptēta arī citur. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu veidot lielāku kapacitāti Latīņa Amerikas reģionālajās organizācijās, lai arī mazas valstis varētu tajās piedalīties. Te vajadzētu runāt arī par jaunpienācējām valstīm, piemēram, par Ķīnu, Indiju, kuras arī vajadzētu iesaistīt daudzpusējos formos bet, protams, mums vajadzētu atcerēties, ka jaunas transatlantiskā partnerība ir instruments, nevis mērķis, un šeit vajadzētu sākt runāt par citiem strateģiskiem komponentiem. Drošības jomā mēs uzskatām, ka plašākai transatlantiskajai partnerībai vajadzētu veicināt kopīgu apņēmību risināt problēmas. Vajadzētu paskatīties arī uz finansiālajām plūsmām, kas veicina nelegālas darbības un transnacionālo ekstrēmismu. Uzsvaru vajadzētu likt uz tiesiskumu. Ilgspējīguma jomā mēs uzskatām, ka vajadzētu labāk sadalīt slogu, lai labāk varētu pielāgoties klimata pārmaiņām un ilgspējīgāk izmantos resursus. Mēs uzsveram to, ka vajadzētu balstīties politikas veidošanā uz pierādījumiem un vajadzētu domāt arī par konkurētspējas pētniecību. Tāpat arī mēs uzskatām, ka uh, labi domāta politika dažkārt var radīt uh, um, sliktas sekas. Attiecībā uz vienlīdzību mēs gribētu uzsvērt cilvēku dimensiju migrācijā un attīstībā. Šeit mēs aicinām uz informācijas apmaiņu un uh, noteikumu ievērošanu, bet tāpat arī mēs uzskatām, ka politiskajām institūcijām varētu būt stabilām, vajadzētu paļauties arī uz uh, nevalstiskajām organizācijām, kas arī var dot savu ieguldījumu. Pēdējais strateģiskais komponents pēta partnerības izaicinājumu daudz plašākā mērogā. Tas aicina Eiropas Savienību izveidot nosacījumus, kuros visas Atlantijas okeāna puses varētu uzņemties atbildību. Obamas administrācija atsaucas uz uh, to, kā uz vadīšanu no aizmugures. Mēs vēlamies arī uzklausīt balsis no Latīņamerikas, iesaistot tās ANO institūciju reformās un akceptējot, ka reģionālisms Latīņamerikā būs at atšķirīgs no integrācijas Eiropā. Mūsu pēdējais ieteikums uh, ir um, aizņēmums no 50 gadu veca Francijas-Vācijas draudzības līguma. Šis dokuments mums atgādina, ka politiskā sadarbība ir ļoti nozīmīga. Izglītības un kultūras apmaiņai arī ir ļoti liela nozīme. Eiropai un ASV ir gara pieredze, gūstot labumu no šāda veida partnerības. Mēs gribētu jūs aicināt eh, padziļināt sadarbību ar Dienvidu Atlantijas valstīm. Ilgstoša partnerība nenāk no elites, no vienas paaudzes. Šeit nav runa arī tikai par tirdzniecību un investīcijām. Tas ir plašāks sociāls progress, kuram iespējams būs vajadzīgas paaudzes, lai tas pilnībā attīstītos. Tomēr noteikti ir vērts tajā ieguldīt gan laiku, gan pūliņus. Liels paldies! Liels paldies! Liels paldies! Paldies, profesor Džons, par jūsu izklāstu un pētījumu savā ziņojumā. Eh, ziņojumā, kas ir jūsu priekšā, ir, tas ir darba dokuments, kas ir sadalīts eh, tāpat kā jūs es arī manējis divās daļās. No vienas puses attiecības, eh, klasiskās transatlantiskās attiecības un attiecības starp, ja mēs tā varam teikt, Vašingtonu un Bruseli, Eiropas Savienību, un otras puses transatlantiskā globālākā perspektīva, uz kur koncentrējas profesors Džons. Un lai saistītu savu uzstāšanos ar profesoru Džonsu uzstāšanos, es vairāk koncentrēšos uz eh, globālo perspektīvu. Pēdējo gadu laikā šī transatlantiskā telpa ir bijusi uzmanības centrā un ir Izskara bijušas vairākas konferences šajā sakarā pēdējā pagājušā gada decembrī, un mēs ļoti sakojam šai perspektīvai, domājam par to plašākā izpratnē abi Atlantijas krasti ne tikai ziemeļos, bet dienvidos ir ar veselu rindu izaicinājumu, un tie ir jāpārvalda vislabākajā veidā. Un vislabākais to būtu darīt, kooperējoties ar kopīgu atbildību, un šī analīze izceļas abos pētījumos, tā skaitā mani, un tā īpaši izceļas pēdējo trīs gadu laikā. Runājot par uh, transatlantisko telpu, mēs redzam tādas jaunietekmes valstis kā mm, eh, Brazīlija, kas ir ļoti nozīmīga, nedrīkstam aizmirst arī Meksiku, nedrīkstam aizmirst um, citas valstis, un tāpat arī ir jā, jāpaturprātā tās valstis, kas ir tālākas Indija, Ķīna, un Tāpēc eh, domāju, ka eh, ieinteresētība transatlantiskajā telpā ir globālāka. Eh, tāpat jānorāda, ka ir vairāki akadēmiskas aprindas, kas uzskata, ka jārunā par transatlantisko telpu globālākā izpratnē. Uh, Bet balstoties uz privilēģētajām attiecībām starp um, Eiropas Savienības savienotajām valstīm, domāju, ka nozīmīgi, lai abas puses pētītu iespējas eh, par to, kā īstenot globālāku pieju, globālāku transatlantisko pieju. Eh, kuri ir šie spēlētāji, ar kuriem uh, īstenot dialogus, kurās jomās, pie kurām ir jāstrādā un ar kādiem me mehānismiem. Tāpat e, ir tīri vēsturiski Karību un Latīņamerikas reģions ar vēsturiskām saiknēm gan ar Eiropas Savienību, gan ar Savienotajām valstīm. Eh, kurās jomās varētu šeit būt pievienotā vērtība un konverģence. Kā jau profesors Džons sacīja, runājot par drošību, par enerģiju, par cīņu pret narkotikām, tāpat arī klimata pārmaiņas tie ir, tāpat arī tūkstošgadas attīstības mērķi. Un domāju, ka globālā pārvaldībā apvienoto nāciju reformu programmā, kur eh, Eh, kura ir eh, nozīmīga. Un atsaucoties uz eh, profesora Džonsa pieminētajām tēmām, domāju, ka to, tas var vēl paplašināt. Tālāk grib runāt par ekonomiskās attīstības plānu, ņemot vērā esošās attiecības ekonomiskajā ziņā, kuras pastāv starp Eiropas Savienību un, un Savienotajām valstīm no vienas puses arī Kanādā jāpiemina. Un Savienoto valstu attiecību ar, ar eh, nafta grupējuma valstīm. Mēs varam tādā veidā redzēt patiesu sadarbības trīsstūris starp Eiropas Savienību, Savienotām valstīm, Kanādu, Meksiku un vairākām Dienvidamerikas, Centrālamerikas valstīm. Bet eh, par šo tematu es um, pārāk sīki nerunāšu, it īpaši ņemot vērā kompetenču sadalījumu mūsu parlamentā un apvet kompetences, bet domāju, ka šis punkts tomēr ļoti svarīgs nākotnē. Vēl viens aspekts ar kādiem mehānismiem. Domāju, ka vajadzētu ar Latīņu Amerikas partneriem pētīt šos jautājumus, bet ir vesela rinda dažādu e, struktūru Latīņu Amerikā un Centrāla Amerikā, ar kurām mums ir par šiem jautājumiem jārunā kas varbūt ir ar mazāku geogrāfisku e, tvērienu, bet kas ir integrēti. Mums ir jādomā par Andu kopienu, par Merkosur, par vēl citām, e, kas arī ir uh, tirzniecības uh, E, integrācijas struktūras, un tādā veidā pakāpeniski mēs varētu uzsākt sadarbības dialogu. Tāpat arī no otras puses mums, e, Eiropiešiem un Ziemeļa Amerikāņiem, ir e, tāds mehānisms kā samitī kas notiek katrus trīs gadus. Kāpēc neveidot regulāras apmaiņas starp Vašingtonu un Briseli, šo samitu sakarā. Tīri loģiski ir vēl viens pilārs šajā jomā, kas ir svarīgs, kas ir Āfrikā. Āfrikas rietumu krasts, Atlantijas krasts. Džeims Džonsa kungs jau pieminēja narko o, kontrabandas e, ja, problēmu, kas e, ļoti bieži norit pa maršrutu Latīņa Amerika, e, Rietum Āfrika, Eiropa. Tāpat ir jāpiemina ir ieroču kontrabandas jautājums klimata pārmaiņas, globālās pārvaldības jautājumi, sadarbība institucionālā ziņā. Es domāju, ka šie ir jautājumi, kuros uh, transatlantiskās attiecības varētu būt ar pievienoto vērtību. Tāpat arī dialogi ar Āfrikas valstīm, jautājumi, kas ir izcināmi maliklīzes ietvaros un citi. Runājot par transatlantisko attiecību perspektīvu. Mēs apzināmies ierobežojumus, kuri pastāv, bet eh, atlantiskās attiecības eh, ieskicējas kā pasaule ar eh, sarežģītu struktūru un vēl aizvien nav izveidots globāls redzējums uz atlantiskajām attiecībām. Tāpēc es domāju, ka pakāpeniski mums pie šī temata ir jāstrādā, veidojot apziņu par kopīgu piederību vienotai Atlantijas kopienai, kura pagaidām vēl nepastāv. Es domāju, ka Džonsa kunga ziņojums varēs bagādināt mūsu debates un arī manu dokumentu. Otrajā daļā gribu runāt par klasiskajām divpusējām attiecībām starp Eiropas Savienību un Savienotajām valstīm. Domāju, ka Obamas atkārtotā ievēlēšana dod iespēju atsākt šīs attiecības, kas ir ļoti nozīmīgas no divpusējā viedokļa, un es domāju, ka tas būs kvalitatīvs lēciens šajās um, attiecībās. Tāpat arī gribu grib uzsvērt eh, koordinētas sadarbības eh, nozīmi no abiem Atlantijas partneru pusēm, kur abiem spēlētājiem jārīkojas ir koordinētā veidā saistībā ar globāliem izaicinājumiem, un arī mums ir nepieciešama cieša sada, koordinācija dažādos konfliktu risināšanas eh, pasākumos, eh, arābu pavasaris, mali krīze un citi jautājumi. Un šeit mums ir nepieciešama koordinācija starp abiem spēlētājiem Atlantijas ziemeļu krastos. Izveidot TPC transatlantisko politiskās sadar koordinācijas padomi, kas varētu labāk, eh, eh, labāk palīdzēt abām iesaistītajām pusēm šajā darbā. Tas nozīmētu efektīvāku drošības un ārpolitiku un Eh, tādā veidā, efektīvā, kā veidā varētu Eiropas Savienība sadarboties ar savienotajām valstīm. Tāpat, es domāju, jāpiemīra ir budžeta samazināšana. Un eh, jādomā par eh, prioritāriem pasākumiem, kas ir jāiztenot citās pasaules daļās. Un es negribu uh, Eh, pārāk plaši runāts, jo jūsu priekšā ir dokuments, es negribu jūs garlaikot, un esmu jau savu stāšanos laiku praktiski izsmēlis, bet gribu vēlreiz pateikties profesoram Džalbsam par uzstāšanos. Eh, eh. Lielas paldies abiem referentiem. Lielas paldies par šo ievādu. Es domāju, ka Šīs ir ļoti svarīgas debates, par kurām mēs runāsim vēl ilgi un kas noteikti ietekmēs eh, mūsu lēmumus. Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi atcerēties, ka transatlantiskajās attiecībās nevienmēr ir runa tikai par ASV un Eiropu. Vajadzētu paskatīties arī uz plašāku kontekstu, ietvert šajās attiecībās arī Latīņu Ameriku. Uzskatu, ka kaut arī mēs varbūt neesam atbildīgi par šiem jautājumiem, par eh, transatlantijas eh, attiecībā un tirsniecības zonu, mums tomēr vajadzētu iesaistīties šajās sarunās. Mums vajadzētu runāt arī par citiem jautājumiem, ne tikai par mūsu tradicionālajām kompetences sfērām. Vajadzētu paskatīties uz eh, šo strateģisko ietekmi. Uzskatu, ka tā ir tikpat eh, liela nozīme kā ekonomiskajai ietekmei. Šeit ir runa par drošību mūsu politiskajās attiecībās. Atcerēsimies, ka iedzīvotājiem ir ļoti liela ietekme pēc augstākar beigām. Mēs to redzam arī šajās transatlantiskajās attiecībās, daudz atšķirīgākos veidos nekā tiek parasti pieminēts. Tas ir atkarīgs arī no ekonomiskās jomas. Protams, ekonomiskā, ekonomiskā jomā transatlantiskajam tirgum ir ļoti liela nozīme protams, ir jāskatās arī uz ziemeļu dienvidu asi, uz uh, ASV un uz Latīņamerikas ziemeļiem. Uzskatu, ka tam būs ar vien pieaugošāka nozīme. Vajadzēs skatīties uz uh, drošību, uz tirdzniecību un arī uz daudzām citiem jautājumiem. Šie visi temati ir ļoti būtiski ārlietās. Es domāju, ka mums vajadzētu mm, iedziļināties šajos jautājumos, vajadzētu paskatīties dziļāk uz šo tikko prezentēto pētījumu. Ne visu mēs sasniegsim ar muitas savienību, ja nebūs vajadzīgās politiskās gribas. Ja būs tikai tirsniecības politikas eksperti, ja viss tiks atstāts tikai komisijas ziņā, tad mēs noteikti vedīsim sarunas vēl 20 gadus, un īsnībā šīs sarunas izgāzīsies mums vajadzētu sasniegt eh, tieši šos rezultātus, kādus eh, ir uzstādījusi Moitas Savienība. Sala Frankas kungs ir pieteicies runāt. Paldies, eh, priekšsēdētāji, gribu pateikties profesoram Džonsam par viņa pētījumu prezentāciju un arī referentam Miļanam Monam par darba dokumentu Eh, kurā viņš apliecina savas zināšanas šajā jomā. Un mums prezentē ļoti svarīgu tēmātu, kā to pasvītroja komite, mūsu komitejas priekšsēdētājs, un arī atspoguļoja iepriekšējos eh, jautājumus, pie kuriem ir strādājis Mijāna Bulgungs. Gribētu priekšsēdētāji šo tēmātu tuvināt, eh, atgādinot Eiropas komisijas priekšsēdētāju sacīto šī gada sākumā, ka neraugoties uz Eh, tumšām perspektīvām, ko daži ieskicēja eiro sakarā pagājušajā gadā. Eiropas Savienība turpina pierādīt, ka tā ir svarīgs spēlētājs eh, uz starptautiskās skatuves eh, ar pieciem simtiem miljonu iedzīvotāju, no kuriem, no kuriem ārkārtīgi liela daļa izmanto vienu valūtu un arī E, vakar e, mēs apspriedām ar Van Rompēju un Barozu kungu jauno finanšu perspektīvu un Eiropas Savienības e, palīdzība ir viena no nedaudz nodaļām, kas pieaugusi pa trim procentiem. Nesenajās, nesenajā samitā, kas notika Santiago de Čīlē starp Eiropas Savienību un Savienotajām valstīm, tika runāts par būtiskiem e ekonomiskiem jautājumiem par šo tirgu, kas ir, kas veido ap 25% no pasaules IKP, tāpat arī Miļankungs atgādināja, ka Eiropas Savienībā ir asociācijas līgums ar Meksiku, un arī mēs esam parakstījuši šāda veida nolīgumus ar Čīli, un daudz pusīgos nolīgums ar Kolumbiju un Pēru. Diemžēl ar Brazīliju mums ir strateģiskā asociācija bez tirzniecības dimensijas, jo acīm redzama iemesla dēļ nebija iespējams noslēgt asociācijas līgumu starp Eiropas Savienību un Merkosuru, un šajā kontekstā mēs eh, pārējām no divpusējās darba kārtības starp Eiropas Savienību eh, un Latviju Ameriku uz globālo darba kārtību, kur jau lielās planētas problēmas, konkrēti dabas resursu saglabāšana, cīņa pret terorismu, cīņa pret organizēto noziedzību, un profesors Džons mūs informēja par narkotiku patēriņu eh, pēdējā laikā, neraugoties uz kritiku, kas ir izskanējusi, eh, koka, kokaīns patēriņš savienotās valstīs ir samazinājies, tāpat arī uh, E, būtiski jautājumi, kas ir saistīti ar migrāciju un citām nozīmīgām jomām. Tomēr šajā kontekstā priekšsēdētāji ir skaidri jānorāda, ka pasaulē vairs netiek pārvaldīta no G8 puses. Maskavā notika G20 cenāksme, kurā ietilps trīs Latīņamerikas valstis, un pirms dažiem gadiem neviens nedomāja, ka e, Ķīna investēs Āfrikā, Latīņamerikā un aizdos naudu Eiropai un Savienotajām valstīm. Šodien uh, mēs um, uh, šobrīd pasaules norādes uh, nāk nevis, nevis no Manhattanas panorāmas, bet gan no Šanhajas uh, panorāmas. Visbagātākais pasaules cilvēks vairs nav Bills Gates, bet ir Meksikānis. Savienotās valstis ir pirmais eh, komerciālais partneris Brazīlijai un otrais Argentīnai aiz Brazīlijas. Un visi analītiķi uzskata, ka līdz 2015. gadam eh, Ķīnas eh, lielākais uh, komerciālais partneris e, kļūs Latīņa Amerika. E, tāpēc uzskatu, ka ir jāmeklē savstarpējas papildināšanās iespējas transatlantiskajām attiecībām, e, kas ir jāskata ne tikai divpusēji, bet globālākajā, globālākā veidā. Šobrīd lomas ir slikti sadalītas. Mēs runājam par brīvās tirzniecības zonas veidošanu starp uh, Eiropas Savienību un Latīņu Amerikas valstīm, bet uh, pienākumi šajā trīsstūrī sadalīti samērā nevienlīdzīgi. Paskaidrošu sīkāk. Eiropas Savienības dalība valstis investē Teksasā vairāk nekā Japāna uh, investē uh, citās, uh, cik janvā, Japāna investē savienotajās valstīs. Tāpēc mums ir jāmeklē līdzsvars starp naftā grupējumu un mums ir jādomā ies, par iespējām e, veidot šīs attiecības līdzsvarotāk. Šajā kontekstā ir jāpasvītro arī profesora Džonsa sacītais, ka integrācijas process ir heterogēns savie, e, Amerikas kontinentā, un ir parādījušies eh, jauni spēlētāji gan eh, Amerikas dienvidos, gan ziemeļos, un šajā sakarā noslēgumā gribu sacīt, ka Latīņa Amerika vairs nav eh, perifērija, bet ir kļuvusi par centrālo vietu pārvietojos ekonomiskajām acīm, asīm, un mums ir Eiropas parlamentā jāņem vērā šī jaunā realitāte un labāk jālīdzsvaro transatlantiskās attiecības, kas iet cauri savienotajām valstīm, Eiropas Savienību un Latīņu Ameriku. Paldies! Thank you, Mr. Chairman. I'm sorry I couldn't. Atvainojiet, es neuzklausīju Milanu Mankungu, jo es šeit nevarēju būt klāt, bet uzklausīju Džons kungu. Un man likās, ka viņa prezentācija bija ļoti interesanta. Es domāju, ka tas arī sasauksies ar uh, eh, uh, eh, Milanu Monakunga darbu. Es no savas puses vēlētos uzsvērt to, cik ļoti es atbalstu šādu trīstūra sadarbību ar valstīm no Latvijas, Amerikas, eh, Dienvidatlantijas valstīm un arī Brazīlijas lomu, kādu tai ir jāspēlē un kā tā var spēlēt drošības jomā, bet arī tādā globālā regulēšanā. Mans jautājums Džons kungam ir sekojošs. Jūsuprāt, kāds potenciāls varētu rasties no Eiropas un ASV eh, tirdzniecības un investīcijas nolīguma? kāds varētu tad būt šī nolīguma potenciāls, un runājot arī par tādu plašāku sadarbību ar valstīm Latīņa Amerikā, īpaši ar Brazīliju. Runājot tieši par šo globālo uh, regulēšanu, nevis tikai ekonomiskos un tirzniecības aspektos, bet arī drošības nozarē. Jūs runājat par to, cik svarīgi ir uh, arī reformēt šo savienību. Jā, Brazīlijā arī šī reforma droši, eh, drošības padomē ANO ir ļoti svarīga, ne tikai Brazīlijai, bet arī visiem mums. Īpaši runājot par leģitimitāti drošības padomas eh, rīcībā. Taču tas vairs nav Eiropas eh, da programmā, darba kārtībā. Par drošību. Jūs arī runājot, runājot par Āzijas valstu klātbūtni, piemēram, Ķīna, Āfrikā. Bet varbūt tas nozīmē, ka pašlaik ASV varbūt arī saprotamu iemeslu dēļ, varbūt arī tehnoloģisku apsvērumu dēļ EPAM ir ļoti svarīga militāro bāzi, kas ir Portugāļu bāzi. Azors salās, bet mēs neredzam, ka tur iesaistos Eiropa. Nē, gluži pretēji tiek runāts par Ķīnas klātbūtni, ka Ķīna pozicionē sevi pasaulē. Tajāpat laikā neviens uz to nereaģē. ASV nereaģē, arī Eiropas to nereaģē. Lūk. Vai jūs varētu izteikt savu viedokli par šo? Es arī vēl izteikšu dažus komentārus par jūsu ieteikumu, par to, ka šis kopīgais eh, darbs nozīmē sekot arī finanšu plūsmai, terorisma aktivitātēs, organizētajā noziedzībā. Uh, kas attīstas Dienvidatlantijas valstīs un Rietumā Afrikas valstīs. ASV jau ir likumdošana šajā nozarē, un mēs zinām, kāds ir problēmas ar tās īstenošanu, bet nekas līdzīgs nav pieņemts Eiropas Savienībā. Jūsuprāt, kāds varētu būt labums pieņemot šajā jomā tiesiskus aktus? Paldies, priekšsēdētāji, Elis kungs. Paldies arī referenkungam par diskusijām, kad mēs uh, skatām 2025. un 30. gadu, tad mēs redzam, ka ir kas tāds, kas raksturo transatlantisko kopienu, uh, pārstāvot transatlantisko valstu viedokli globālā sistēmā un izskatās, ka šādā ietvarā uh, Vairāki elementi jau ir izteikti, bet varbūt nu trīs eh, pārdomas no manas puses. Tātad šī tirsniecības investīcijas partnerība. varētu kļūt par vienu no lielākiem elementiem mūsu sadarbības sistēmā un varētu novest pie cita veida in iniciatīvām. Uh, 20. gadā arī, piemēram, pārskatīt NATO sistēmu, bet, nu, tomēr jāizstrādā vēl kāds cits ziņojums, bet uh, ir arī jautājumi par kiberdrošību, kas arī jautājums ar NATO, saistīts ar NATO, un tas arī var, drīzāk varbūt būs Eiropas Savienības ASV kompetencē. Es domāju, tad šī transatlantiskā struktūra nākotnē būs ļoti atkarīga no Eiropas Savienības un ASV ekonomiskajām attiecībām. Un vēl divas lietas, kas varētu būt liederīgas Tas tika minēts arī Marokas sanāksmē, kur organizēja arī augstais komisārs uh, novembrī izveidot uh, ekonomistu profesionāļu uh, tādu tīklu sadarbībā starp Eiropas Savienību un ASV. Es neizlasīju vēl jūsu ziņojumu, bet uzklausīju jūsu prezentāciju. Varbūt tur iekļaut arī centrālo banku, kā jūs minējāt. Uh, un arī citi, kas strādā ilg, pie ilgtermiņa tendencēm. Tagad ir liela kopiena, kas tiek veidot arī transatlant, transatlantijas sistēmā. Eh, Eiropas Savienības politikas stratēģijas attīstības sistēma, izlūkošanas sistēma, un mēs redzam, uh, Tātad, kuras ir šīs mūsu intereses, uz katru atsevišķi varbūt ir grūtāk koncentrēties, bet uz kopējo vīziju vieglāk. Varbūt tas, kas man šeit trūkst, ir šī mm, vīzija. Nevis skatīt katru reģionu atsevišķi, kādēļ neviens nav nācis klajā ar šo transatlantisko vispārējo vīziju varbūt varētu uh, mēs tikties eh, katru gadu vai katru otro gadu ANO asamblējas laikā, lai varētu visus tur uzaicināt, lai tad arī būtu projekta redzamība nodrošināta. Ja jums ir vīzija un kāds ir gatavs to arī vadīt, tad uh, Barozo kungs arī nosūtīja vēstījumu šajā Maroko sanāksmē, kur viņš aicināja izveidot Atlantijas tīklu. Un es domāju, ka šādas idejas varētu iekļaut ziņojumā, jo gala beigās tā ir brīvās domāšanas sistēma, bet nu es arī līdz 30. gadam gribētu izveidot šādu sadarbību, kādiem es saku tagad. Uh, eh, Mr. Butikofer. Butikofer kungs, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies par abām prezentācijām. Milānam Monām ir ļoti interesants uzdevums. Vienlaicīgi domāt par transatlantisko attiecību padziļināšanu, par tematu loku paplašināšanu un uh, mēģinājumi transatlantiskās attiecības definēt no jauna un likt uz uh, lielākiem, plašākiem pamatiem. Es domāju, ka šis uzdevums izdosies tikai tad, ja starp šīm abām uzdevuma pusēm nebūs nekādu pretrunu. Milāns Mons un arī Džeims Selis nu pat teica, ka nav tādas vispārējas transatlantiskās vīzijas. Principā tā varētu būt taisnība, bet es eh, gribētu vēl piebilst, ka nav tā, ka transatlantiskā vīzija varēs parādīties tikai tad, ja mēs izvēlēsimies eh, kopīgo pieeju transatlantiskajai stratēģijai. Mums ir jāiekļauj šeit eh, vairāk spēlētāju. Atcerēsimies, ka arī Āfriku nevar skatīt tikai kā subjektu, tā ir jāuztver kā partneris, kā objekts eh, šajās attiecībās. Jo īpaši atcerēsimies, ka ķīnieši mēģina eh, ar abām kājām nostāties Āfrikā. Īsti nezinu, kā eh, vajadzētu izskatīties transatlantiskajām attiecībām, ņemot vērā visus šos faktorus Milans Mons runāja arī par globālo pārvaldību kā par vienu no faktoriem. Paskatīsimies uz globālo pārvaldību izēvielu politikā. Pavisam drīz tad mēs varam nonākt pie rezultātiem, ka bez Āfrikas šāda partnerība vispār nav iespējama. Mums ir jāskatās uz šīm perspektīvām arī citās jomās. Tikai ar savu spēku mēs nevarēsim te neko uzvarēt. Šeit es runāju par to spēku, ko pieminēja Elēsa kungs. Mums vajadzētu to nosaukt par panatlantisko savienību. Te ir runa par tādu kā trīs stūri. Die Zeit ist längst vorbei, äh, dass. Um... Diemžēl laiks jau ir pagājis, tas laiks jau ir pagājis, kad ziemeļi varēja izdomāt, kurus dienvidu spēlētājus viņi savā klubā grib iekļaut. Šeit ir pārāk daudz dinamikas. Arī dienvidu dienvidu attiecībās jau ir pārāk liela dinamika. Arī starp Dienvidu Ameriku un Āfriku ir savas attiecības, līdz ar to šis trīstūris vairs nevar tikt uzskatīts kā vienīgais partnerības modelis. Tāpat arī es domāju, ka mums vajadzētu uzmanīties no šīs transatlantiskās politiskās padomes. Tām nevajadzētu stāties ceļā citām perspektīvām. Mums vajadzētu šeit eh, atvērt ceļus arī Dienvidu Atlantijas partnerībai. Broka kungs jau runāja arī par eh, sarunām par transatlantijas tirzniecības un uh, partnerības eh, nolīgumu. Šeit mums vajadzētu paskatīties, lai jau pašā sākumā tas nav tāds ekskluzīvs norobežojošs pasākums starp uh, mums un ziemeļiem transatlantijas pusē, un dienvidi tiek izslēgti. Vēl 30 kolēģi vēlas izteikties. Jau Kristina Berger arī ir Paldies! Speciāls Āfrikas tuvu austrumu e, jautājumos tad aicinu divās minūtēs katram izteikties, lai pēc tam varam skatīt nākamo punktu, kas būs ļoti interesants. Sevičkungs tagad. Dziękuję bardzo. E, dobrze, aby te reguły, <clears throat> o których powiedział Pan. Paldies tas ir ļoti labi, kā principi, kurus minēja priekšsēdis, jau izskanēja diskusijas sākumā, jo tie, kuriem bija jāgaida rindā, tad nu viņi nevarēja sagaidīt, ka varētu izteikties. Mūsu referenta prezentācija, Džons Kunga prezentācija mēģina definēt uh, jēdzienu, kas, manuprāt, jau ir labi definēts uh, politikas un uh, diplomātijas jomā. Manuprāt, transatlantiskās attiecības un nepieciešamība atgriezties pie mm, to, kas tās patiesībā ir, atspoguļo attiecības Ziemeļatlā, ar Ziemeļatlantijas eh, valstīm. Mēs, protams, tās varam paplašināt. Eh, te tika runāts arī par Ķīnu, par eh, Dienvidu valstīm. Tas ir pašsaprotam, taču runājot par transatlantiskām attiecībām, mēs nevaram atrisināt visas pasaules a, a, problēmas. Tas nav izdarams. Ja man tagad ir jārunā par uh, attiecībām starp Eiropas Savienību un ASV un uh, Amerikas ziemeļdaļu, tad es vēlos norādīt, ka NATO vispār pat nereizi nav minēts. Un uh, man likās visai simptomātiski, ka runājot par drošību, mēs vispār aizmirstam par esošu institūciju, kurai ir ļoti liela loma un e, arī vēsturē spēlējusi tā arī nozīmīgu lomu. Un vēl viens komentārs e, transatlantiskajās, ziemeļatlantiskajās attiecībās ir krīze, jo ASV ir uzgriezus muguru Eiropas Savienībai, ASV ir uzgriezusi muguru vecajai sievai un raugās uz eh, jaunām pievilcīgām attiecībām, piemēram, ar Ķīnu, citām pasaules daļām. Un tas arī varētu būt uh, zināms drošības drauds. Ja mēs Obamā uh, runu tulkojam kā transatlantisko attiecību stiprināšanu, es gribētu minēt konkrēti piecas jomas, kur ir praktiski un steidzam vajadzība ne, uh, sadarboties ar Kanādu un ASV. Vismaz uh, tātad jomās, kur tiek respektēt cilvēktiesības un brīvības principi, kā arī kopīgās politikas taucās jomās. Pirmkārt ir vidas aizsardzība. Uh, Mums nav šeit kopīgas nostājas. Mums joprojām ir problēma ar ASV attieksmi par vīdas aizsardzību. Otrā joma ir enerģētikas politika. Saprātīga ilgtermiņa politika var būt ļoti pievilcīga Eiropai. Trešā ir um, kiberdrošība. ASV ir tāds zināms fauna terrible un idejas, kādas mēs esam redzējuši aktā. Mēs redzam, ka ir ievērojama viedokļa atšķirība par šo jautājumu abās Atlantijas okeāna pusēs. Visbeidzot, kā mēs varam runāt par kopīgu pieeju, ja joprojām pastāv dažām dalību valstīm vīzu nepieciešamību, kad viņi vēlas doties uz ASV. Ja abas, ja abi kontinenti nevar mobilizēties, lai vienotos pār poli, vienotu politiku, tad esam tiešām ļoti tālu no efektīvām attiecībām starp ES un ASV, pat nerunājot uh, par to, ka mēs iekļaut šajās attiecībās Brazīliju, Dienvidu, Afri, Dienvidu Ameriku, Āfriku. Paldies, uh, tagad Kalankungs. Uh, I think the broader vision of the... Domāju, ka transatlantiskās eh, sadarbības plašāku vīzija ir patiešām vajadzīga un apsveicama. Profesor Džons, jūs norādījāt uz to, ka pašreizējās attiecības un mehānismi nenodrošina atbildi uz eh, šī gadsimta izaicinājumiem. Šķiet, jūs pieminējāt arī eh, globalizācijas negaidītās sekas uz kurām arī ir vajadzīga reakcija. Un, protams, mums ir jāuzņemas atbildība. Ir jāuzņemas atbildība arī par starptautisko sadarbību, ne tikai par savu valsti vai reģionu. Taču es domāju, ka galvenais šajā virzībā uz priekšu ir Eiropas Savienības un ASV sadarbība. Tieši tāpēc šī plašākā vīzija par transatlantisko sadarbību nodrošinās ticamību, ja Eiropas Savienība un ASV veiksmīgi pabeigs sarunas par brīvās tirdzniecības nolīkumu. Kolēģis Milāns Mons pieminēja arī to, ka mums ir jābūt eh, gataviem uz lielākām investīcijām kopējā eh, ārlietu un drošības politikā, ja mēs vēlamies būt ticami. Priekšlikums izveidot politisku padomi transatlantiskajām attiecībām. Nu, es domāju, ka mums vajadzētu to atbalstīt. Piekrītu, ka mums vajadzētu būt atvērtākiem arī attiecībā uz Dienvidu Amerikas valstīm, kā ieteica mans kolēģis. Viens jautājums profesoram Džonsam. Jūs pieminējāt pirātismu, narkotika tirznocību un daudz ko citu, bet jūs nepieminējāt kiberdrošības problēmas. Tās ir kļuvušas nozīmīgākas un īstenībā arī mūsu diskusijās parādās kā ikdienas darba kārtības punkts. Vai jūs uzskatāt, ka Kiberdrošību arī vajadzētu iekļaut šajā kontekstā. Piemēram, aicināt mūsu partnerus ievērot minimālus standartus, uzvedības kodeksu vai vismaz pievienoties Budapeštas konvencijai. Paldies! Pēdējais Tanoka kungs. Priekšsēdētāji, cik jauki! Man vienmēr patīk šādas strateģiskās debates. Mēs visi piekrītam tam, ka transatlantiskās attiecības ir jāuzlabo, tām ir jākļūst plašākām, ir jāiekļauj daudzas interesantas idejas, protams, nedrīkstam aizmirst Latīņameriku. Neviens nav lielāks draugs Latīņamerikai eh, kā es. Nāku no tādas valsts, kurai nav tik spēcīga saikņa ar šo kontinentu kā Spānija un Portugālē. Protams, arī Karību reģions. Manai valstī vēl ar vienu ir ļoti spēcīga saikne ar šo reģionu. Arī Kanāda, tā ir um, mm, Commonwealth partnere, mūsu um, valsts karaliene, ir arī Kanādas karaliene. Atcerēsimies par šo ģeometriju, kur ir jāiekļauj arī Ziemeļa un Dienvidamerika, Āfrika un arī Eiropa. Es domāju, ka šīs debates saskaras ar zināmiem draudiem, un mans kolēģis Kelams uz to tā netieši atsaucās. Mēs īstenībā šeit cenšamies iekļaut tik daudz, ka šīs debates sāk zaudēt saturu. Uh, Pēdējo nedēļu laikā Britu presē tiek daudz runāts par ES-ASV ideju, šīs lielās ekonomiskās lielvaras. Protams, ekonomika vienmēr ir spēlējusi ļoti lielu lomu. Arī politiskā ziņā man ir jābūt atklātām. Manā valstī tikai 30% no iedzīvotājiem vēlas palikt Eiropas Savienībā saskaņā ar neseniem pētījumiem. Nākamgad tiek plānots referendums. Mūsu attiecības ar ASV noteikti būs noteicošās lai saprastu, uh, kā veidot turpmākās attiecības ar Eiropas Savienību. Ir pilnīgi skaidrs, ka Lielbritānija labprāt veidotu attiecības ar ASV un Kanādu. Es labprāt paliktu šajā klubā, un tā ir daļa no pamatiem turpmāko attiecību veidošanai. Prezidents Obama un arī vairāk amerikāņu politiķi uzskata, ka Lielbritānijai ir jāpaliek Eiropas Savienībā. Tāds būtu mans viedoklis. Profesori Čons, diemžēl nevarēju uzklausīt jūsu prezentāciju, bet man ir jums jautājums. Mūsu premjeras pašlaik ir Indijā un tiek apspriesti ļoti svarīgi jautājumi. Protams, problēma ir tāda, kā Eiropas Savienība varētu veidot savu brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Indiju un kādi imigrācijas nosacījumi šeit būtu jāiekļauj. Vajadzētu paskatīties uz šo nolīgumu, vai tas būs tiešām brīvās tirdzniecības nolīgums, varbūt šeit vajadzētu paredzēt kaut kādus divpusējus nolīgumus, nolīgumus ar nafta, vai šeit ir jāiekļauj arī um, brīva cilvēku pārvietošanās, tīpaši, ja runa par Latīņamerikas iedzīvotājiem. Kā lauksaimniecības subsīdiju um, problēmas tiks pārvarētas? Man agrāk teica, ka visas uh, lauksaimniecības subsīdijas uh, Eh, KLP un arī Amerikā ierobežo brīvas tirdzniecības nolīgumu slēgšanu ar ASV. Profesor Džons, lūdzu, jums vārds tagad atbildēja. Cik daudz eh, laika man ir atvēlēts? Piecas minūtes. Septiņas varbūt? Nu, varbūt varam nedaudz pakālēties. Uh, Šīs debatas ir bijušas patiešām interesantas. Es pateicos jums visiem par eh, nopietno ieguldījumu. Jāatzīstas, ka liela daļa no mana pētījuma balstās uz attiecībām ar Ziemeļatlantijas pusē. Pēdējā grāmatā, ko es sarakstīju, es tieši runāju par šiem jautājumiem. Un īstenībā es gaidīju, ka vairākos komentāros tiks uzsvērts NATO NATO iekļaušana. Šajā darbā viena no lietām, ko mēs identificējām pētot ASV ārlietu politiku, ir tas, ka ASV arvien vairāk nespēja atrisināt problēmas, darbojoties viena pati. Tā nākas pieļaut, ka ASV ir jāveido būtiskas partnerības, un visbūtiskākā partnerībā SV valdībai un Obamas administrācijai, vismaz saskaņā ar 2010. gada maija Nacionālās drošības stratēģiju un balstoties uz diplomātu izteikumiem, vissvarīgākās attiecības ir starp ASV un Eiropu. Veidojot tālāk šīs attiecības, saskaramies ar izaicinājumiem, un tieši tas ir mūsu ziņojuma sākums. Mums ir jāskatās uz to, ko šīs attiecības varētu dot, mēģinot atrisināt problēmas, ko ASV un Eiropa nespēja atrisināt, darbojoties vienas pašas. Lielākā daļa no ziņojuma runā par to, kā identificēt citus spēlētājus, kurus, ar, kurus arī varētu iekļaut šajā vienādojumā, tā lai partnerība būtu efektīvāka, lai mēs varētu domāt par to, kas šīs eh, Ziemeļatlantijas attiecības ir padarījis tik veiksmīgas - tirdzniecība, iedzīvotāju uh, kultūras kontakti un tā tālāk. Mēs esam meklējuši iespējamos sabiedrotos, esam skatījušies uh, uz Latīņamerikas pusi, uh, Atlantijas baseinā. Es akceptēju kritiku, ka Āfrika arī būtu jāņem vērā. Esmu sadarbojies ar eh, bijušo Eiropas komisijas priekšēdātāju Romano Prodi, cenšoties izveidot formulu, kurā Āfrika parādītos daudz vairāk. Uzskatu, ka darbības trūkums, kapacitātes trūkums Latīņamerikā ir īstenībā atspoguļojas arī Āfrikā un parādās Āfrikā daudz vairāk nekā Latīņamerikā. Amerikā. Mums vajadzētu mēģināt atrast tādus partnerus, ar kuriem sadarbība būtu visefektīvākā, un ja mēs salīdzinām Āfriku un Latīņu Ameriku, tad tā ir Latīņa Amerika. Mums vajadzētu paskatīties uz šo intensīvo tirzniecības un uh, investīciju partnerību Atlantijā. Mums vajadzētu paskatīties uz to, kā izmantot šo esošo attiecību uh, Uh, veiksmi un pārnest to uz Latīņameriku. Mums vajadzētu labāk saprast standārtus pārtikas sistēmā, pārtikas ķēdē. Mēs saprotam, ka tas ir ļoti liels konflikts Ziemeļa Atlantijā. Tad, kad Rons Kerks prezentēja TTAP Amerikas žurnālistiem, Viņš teica, ka šī problēma mums ir jāatrisina. Šo problēmu mēs atrisināsim 18 mēnešu laikā. Mums vajadzētu iekļaut Latīņamerikas valstis daudz aktīvāk šajā sistēmā. Tādā veidā mēs varēsim uh, labāk saprast un labāk izveidot attiecības, kurās varēs iesaistīties arī Ķīna un Indija. To pašu mēs varam teikt arī par kiberdrošību. Mēs saprotam, ka pastāv ļoti lielas atšķirības uh, uztverēs starp Ameriku un uh, Eiropu par to, kas ir internets, un arī datu aizsardzības jomā šīs atšķirības ir ļoti lielas. Tomēr mēs saprotam, ka šie jautājumi ir jāiekļaut darba kārtībā. Kāpēc? Tāpēc, ka finanšu darījumu, e, dažādas informācijas apmaiņa attiecībā uz e, krāvas pārvadājumiem, uz komerciālajām aviolīnijām ir ļoti būtisks, tas ir tirzniecības mugurkauls. Tieši tāpēc mums ir jāatrod tādi standarti, kas mums ļautu labāk identificēt e, informācijas kritiskos mēsglos, tā lai mēs tos varētu aizsargāt vai nu no uh, uzbrukumiem, vai arī no uh, vienkāršas ļaunprātīgas izmantošanas. Mums vajadzētu nosargāt šos informācijas mezglos, mums vajadzētu paplašināt šo drošību arī uz Latīņamerikas kontinentu. Un tiklīdz kā mēs būsim iesaistījuši Latīņamerikas valstis šo standartu, uh, izstrādē, jo ātrāk arī šīs valstis uzņemsies atbildību par šo standartu ievērošanu. Es domāju, ka tas ir viens no svarīgākajiem komponentiem. Nākamais, ko es vēlētos pieminēt, ir finanšu darījumi. Vēlētos atkārtot komešas kundzes teikto. Mēs saprotam, ka pēc globālā kara pret teroru pēc 11. septembra mēs saprotam, ka finanšu darījumi bija pats svarīgākais lai ļautu attīstīties eh, teroristiskajām organizācijām. Tas ir tāds kā ahilēja papēdis globālajos tirdzniecības tīklos, arī cilvēktirdzniecībā. Ir skaidrs, ka arī šeit ir jāievieš informācijas standārti. Finanšu darījumu valoda ir jāharmonizē tā, lai mēs labāk saprastu, ko tad mēs īsti pētam. SWIFT institūts strādā pie šī projekta, taču transatlantiskā partnerība noteikti sniegt savu atbalstu. Ir jāiesaist arī Latīņamerikas valstis šajos pūliņos, ja mēs vēlamies, lai šie rezultāti būtu labi. Pēdējais, ko vēlējos teikt, ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai Eiropas parlaments iesaistītos šajā projektā. Ne tikai tāpēc, ka mēs saprotam, ka um, uz, koncentrēšanās uz tirzniecību un investīcijām uh, radīs ļoti daudz upuru citās jomās. Ir jānodrošina visaptverošas attiecības. Tā ir vislielākā ideja transatlantiskajās attiecībās. Tam ir jābūt svarīgākajam. Ir uh, jāiesaist arī jaunās lielvaras, tādas kā Ķīna un Indija. Šīs valstis nedrīkst palikt tikai šaurajā tirzniecības kontekstā. Uh, Tās vajadzētu iesaistīt arī tādās sarunās, kur ir runa par attīstību, demokrātiju, cilvēku cieņas ievērošanu. To eh, Romano Prodī ir atkārtojis vairāk kārt cenšoties veicināt attiecības starp ASV, Eiropas Savienību un Ķīnu Āfrikā, Āfrikas Savienībā. Es domāju, ka tas ir process, kuru mums vajadzētu veicināt globālā mērogā. Vajadzētu sākt ar tiem partneriem, ar kuriem mums ir vienkārši saprasties. Šeit ir runa par Latīņu Ameriku. Ziemeļamerika uzskata, ka tas būs vienkāršākais partneris. Noslēgumā vārds Milan Monkungam pavisam īsi, jo būs vēl cita iespēja runāt par šo tēmu. Presidente. Ļoti īsi tiešām paldies priekšsēdētāji. Paldies par ieteikumiem, kas bija ļoti interesanti. Eh, šis eh, ir temats, kas ir nevis viens, bet divi, bez eh, starp, transatlantiskās attiecības starp Eiropas Savienību un Savienotiem valstīm taustām realitāte ļoti spēcīga, kas mūs uzrunā katru dienu. Un neskaidrāka, vairāk nākotnes eh, realitāte, kas ir globāla perspektīva. Un šie temati abi ir sarežģīti, bet ir atšķirīgāks. Tur runājot par pirmo, es domāju, ka mēs visi piekritīsim tam, cik eh, nozīmīgi ir uzsākt šīs sarunas, un mēs ceram, ka tās nonāks pie, nonāks pareizajā galamērķī. Katrā ziņā Eiropas parlaments pagājušā gadā 23. oktobrī izteicās labvēlīgi pār šo nolīgumu. E, kiberdrošība tika pieminēta, un arī tā ir ar savu vietu ziņojumā, bet 2010. gada oktobrī, novembrī Eiropas Savienība un Savienotās valstis uzsāka pētījumus, ne, darba grupas sakrunātājs pār šo jautājumu. Vēl viens apsvērums. E, TPC transatlantiskā politiskā padoma. Es domāju, ka e, šeit atslēgas vārds ir pakāpeniskums. Es būtu gribējis, lai tā tas būtu bijis jau 2009. gadā, bet 2011. E, gadā e, transatlantijas padome un tek Eh, ekonomiskā padome tika iz, izveidotas, bet e, politiskā padome vēl aizvien netika izveidota. Un neviena ne, no pusēm eh, pārāk nevēlējās veidot vēl vienu jaunu struktūru. Es domāju, ka ir nepieciešams tomēr šīs attiecības institucionalizēt un piešķirt lielāku redzamību augstajai pārstāvei un citiem katrā ziņā Eh, šīs eh, divpusējas attiecības atvērt eh, Latīņa Amerikas valstī, manuprāt, ir ļoti nozīmīga perspektīva, vai to mēs redzēsim nākamajā sasaukumā vai vēlākajā. To mēs redzēsim. Un par otro sadaļu runājot un par pakāpenisku, es domāju, ka šī ideja pie tās ir jāstrādā ļoti pakāpeniski. Otrkārt, valdībām šobrīd ir citas prioritātes Es neredzu, ka visiem Atlantijas spēlētājiem prioritāte būtu Atlantijas perspektīva. Es domāju, ka eh, mums ir jāstrādā eh, eh, pie šī jautājuma, pie tā ir strādājuši profesors Džons, Eiropas komisija, Marks valdība, arī es, bet es nedomāju, ka šis jautājums ir nobriedis lielām iniciatīvām. Atcerēsimies, kā. Um, Eh, notiek darbs samitos, bet es gribu sacīt, ka es ikdienā neredzu lielo samitu darba rezultātus. Eh, eh, lietas attīstās G20 ietvaros vai ap ANO samita ietvaros, bet es tomēr rezultātu neredzu nekavējošā veidā, vismaz uz šodienu. Un noslēgumā es gribu pateikties par komentāriem. Eh, prezidents man lūdza izteikties eh, īsi, un to es arī darīšu. Un tāpat arī es domāšu, domāju, ka mums būs citas iespējas izteikties par šiem jautājumiem. To mēs varēsim darīt citos gadījumos, un gribu pateikties visiem, eh, kas, ir, kas man ir palīdzējuši sagatavot šo dokumentu. Dīna. Paldies par ievēroto disciplīnu. Tagad pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Es pateicos arī Eh, profesoram Džonsam par viņa kompetenci. Un, kā es eh, sacīju, tad eh, jau zālē ir ieradies Kristians Bergers, kurš ir direktors Āfrikas, Tuvo Austrum, Irāks, Irānas jautājumos, atbildīgs par Eiropas Savienības diplomātijas aktivitātēm tad, nu, šie jautājums ir ļoti aktuāli, izman, ir mums aktuāli izmantosim uh, atlikušo laiku, lai varētu diskutēt par uh, īpaši uh, delikātām situācijām Magribā, Tunisijā un Ēģiptē. Ēģiptē, kur bija konstitucionālais referendums. Un Tunisijā traģiski tika nogalnāts opozīcijas uh, uh politiķis. Abi, abas šīs valstis, Ēģipte un Tunisija, pašlaik ir ļoti delikātā periodā, aizvien lielāks ir, lielāk ir satraukumi pār jauno valdību spēju uh, nodrošināt uh, demokrātiju šajās valstīs, ir arī šaubas par viņu spējām atbildēt uz pilsoņu prasībām nodrošināt demokrātisku pārvaldību, kā arī uh, ekonomiskā situācija ir ļoti, ļoti sarežģīta. Tad, nu, tagad es beigšu savus ievadvārdus un aicinu mūsu viesi uh, norādīt, vai viņš šeit ir, un viņš tad var nākt uh, tribīnē. I'm here, Mr. Chairman. Prego. Okay. You can stay there. Labi, tad jūs varat arī palikt tur. Vārds jums. Thank you very much, Mr. Chair. And thank you very much for the invitation. Um... Liels paldies, paldies par uzaicinājumu. Paldies uh, par iespēju piedalīties šajā tematiskajās debatēs par Tunisiju un Eģipti. Ļoti svarīgs uh, mūsu sadarbības valstis, abas valsts, kas pašlaik atrodas ļoti sarežģītā um, periodā. Es apskaidrošu, kāda ir situācija un mēģināšu arī ievadvārdos būt īs. Ja atļausiet, tad sākšu ar Ēģipti. Un tur notiek politiskā polarizācija starp sekulāro opozīciju un uh, Morsī administrāciju. Mēs arī redz, veicam uh, uh, vardarbību zielām, kā mēs to arī redzējām pagājušās nedēļas piekdienā, Kairā un arī citos, uh, citās pilsētās bija demonstrācijas. Tad arī jāatjauno tieslietu sistēma, tiek arī uh, izteikti pārkāpumi, uh, pārmetumi par uh, ļaunprātīgu imunitātes izmantošanu. Mēs uh, Redzam, ka gada beigās tika izdota ārkārtas deklarācija eh, arī nāvis eh, sprieduma eh, izteikšana pēc incidentiem futbola stadionā. Mēs esam novērojuši arī, jo mm, tiesības kāds ir sniegts armijām, armija, lai varētu aizturēt pilsoņus. Uh, asociācijas arī pārmet to, ka tiek aizturēt žurnālisti un blogi, blogu autori, tiek ierobežot informācijas aprite un arī islāms jutīsms un uh, kristiānisms, arī tur ir saspīlējumi. Pavisam nesen arī demonstrācija laikā tiek pārkāpts arī sieviešu tiesību seksuālā vājāšana demonstrācija laikā. Un arī, vir, arī vārdarbība Saīd pilsētā 27 bojā gājušie. Uh, Stavros Lavrendīnis, Eiropas Savienības cilvēktiesību īpašais pārstāvis, tikko ir atgriezies no Ēģiptes, viņam tur bija labas diskusijas ar administrāciju, īpaši ar uh, prezidentu pārstāvjiem, un uh, viņš uh, konstatējas, ka uh, prezidentūra ir gatava arī sadarboties ar Eiropas Savienību, par, uh, lai risinātu negatīvos jautājumus, kāds minēja pirms brīža, lai arī varētu strādāt ar Eiropas Savienības ekspertiem, lai izstrādātu likumdošanu un īpaši īpaši atrunāt tiesību aktus, kas eh, saistās ar NVO un brīvu biedrošanos un uh, brīvu iespēju piedalīties demonstrācijās, bažas, ko ir pauduši cilvēktiesība asociācijas. Vēl viena pozitīva lieta ir tāda, ka Ēģipte ir uzaicinājusi Eiropas Savienības uh, pārstāvis novērot uh, vēlēšanas, vēlēšanas, visdrīz, kuras visdrīzāk notiks aprīlī vai māja sākumā. Bet nu, tas konkrēts datums vēl nav apstiprināts runāja par cilvēktiesību situāciju, politisko pusi, bet arī, kā jūs teicāt, satraucoši ir arī ekonomiskā situācija. Deficīts, turisma aktivitāšu krišanās, kā arī tas, kā pieaug nabadzība. Šie visi ir jautājumi, kas nesen arī tika skatīti Turcija, kad arī īpašais vidusjūras valstu pārstāvis pagājušajā nedēļā devās uz Ēģipti un tikās ar valdību un arī opozīciju runāja par šiem jautājumiem. Viņš izstrādāja plānu par to, kā daži no šiem jautājumiem varētu tikt rus, risināti. Tuvākajā laikā paralēli bija arī diskusijas par SVF aizdevumu. Mēs redzam, ka tagad ir pieprasījums. Uh, viena politiskā pārtīja pieprasīja to, lai SVF aizdevums būtu jāpārbauda arī no reliģiskā viedokļa. Politiskā eh, puse dialogs starp eh, valdību un opozīciju ir uz laiku pārtraukts. arī nacionālā dialogā varētu iesaistīt vairāk eh, nacionālos partnerus, bet nu redzēsim, ka šis dialogs tiks atsākts. Vēl viena, eh, tad ir šīs karstais jautājums starp valdību un opozīciju, ir tas, vai ir nepieciešama nacionālās vienotības eh, valdība pirms vai pēc vēlēšanām. Prezident, vēlas, lai valdība tiktu uzve, izveidota pēc vēlēšanām, bet opozīcija vēl šādu vienotības valdību jau tagad. Nu, lūk, tas ir tāds priekšstats, kādu jums sniedzu par sārežģījumiem, kāda ir starp valdību un opozīciju Eģiptē. Arī mūsu vizīte tur bija ļoti svarīga. Viņš, mm, kolēģis arī mēģināja. Uh, identificēt ekonomiskos jautājumus, deficīts, turisms, nabadzība, kā arī satraukumi un bažas, kas aizsas gan vēl prezidentu, kas attiecas gan uz prezidentu valdību un opozīciju, un viņi tad arī varētu vienoties, lai risinātu šos jautājumus. Nākam nedēļa Būs pirmā asociācijas eh, komitejas sanāksme ar Eģiptai. Šī, mēs gribam atsākt šo asociācijas procesu un sagatavot arī jaunu vēlēšanu plānu. Eh, lūk, priekšsēdētāji, tādi ir mani ievedvārdi par Eģipti. Pirms dodu vārdu kolēģiem, vēlos brīdināt par to, ka mums ir jāskat vēl divas tēmas. Eiropas ārlietu drošības dienesta un arī sadarbības nolīguma ar Āzijas valstīm. Ļoti blīvi uh, programma, tātad visi, kur vēlas izteikties, lūdzu izsakieties pusotrā minūtē. Rēķinos ar jūsu atsaucību. Paldies! Vispirms, Nets kundze. Uh, <clears throat> Priekšsēdētāji, dargie kolēģi, sākumā es gribētu pateikties uh, Berger kungam par ievadvārdiem. Tā kā jūs lūdzāt izteikties īsi, tad es gribētu norādīt pirmkārt pozitīvos elementus, pēc tam tos, kuri mūsos vieš bāžas. Pirmkārt, apsveicu faktu, ka Eirī, e- Eģiptes lemj iestādes ir nosūtījušas um, oficiāli izaicinājumu vēlēšanu novērošanai. Otrkārt, mums visiem vajadzētu no dažādajām mūsu perspektīvām veicināt kontakts un dialogus starp opozīciju un vairākumu. Treškārt, lai mēs maksimāli efektīvi varētu sniegt palīdzību Eģiptē, ir jāpaskaidro vesela rinda juridisku jautājumu, kāda veida palīdzība no ārpuses ir legāla, vai ir kādi ierobežojumi, vai tie ir saprātīgi vai nē. Un es eh, saprotu, ka Lambrinīdis eh, kungs eh, strādā pie šī dialoga, un tas varētu padarīt skaidrāku situāciju, jo šobrīd Eiropas un Amerikas nodibinājumi, kuri strādā Ēģipte, vēl aizvien e, nespēja to darīt efektīvi. Un tās apgrūtina darbu savukārt ar Ēģiptes NVO. Paldies! Šāke, Nākošais runātājs Šāke. E, Paldies! Priekšsēdētāji! Man ir daži kritiski jautājumi. Es gribētu eh, labāk izprast to, kas slēpjas aiz solījuma vairāk par vairāk morfu un moru. Lai mēs ne tikai koncentrētos uz to, ka uzturam kontaktus ar jaunu Eģiptes valdību, bet lai mēs arī uzturētu sakarus ar Eģiptes iedzīvotājiem. Otra, otrais jautājums esmu novērojusi atšķirīgus signālus attiecībā uz, uz e, augstās pārstāvis un padomas priekšsēdētāja apmeklējumiem. Kādas ir viņu lomas Ēģiptes sakarā? Treškārt, jūs pieminējāt nāvis sodus un Port Saīdas lēmumu, ar ko tika notiesāts 21 cilvēks. Es les, nesen augstās pārstāves eh, ziņojumu, kurā nekas netika pausts nosodījums nāves sodam, un vai tā ir eh, izmantot iespēju paklusēt. Dažos, eh, daudzos jautājumos, kad mēs runājam par tiesiskumu, par pārvaldību, es gribu uzsvērt, to, cik nozīmīgi ir aizstāvēt sieviešu lomu un uzsvērt to visās eh, komunikācijās, kādas mums ir ar Ēģipti. Un eh, par pozitīvo runājot, manuprāt, ir ļoti labi, ka esam uzaicināti novērot vēlēšanas, un tas eh, arī pozitīvi atspūgļosies uz NVO likumu, bet mums ir nepieciešams gan burkāns, gan pātaga un jābūt ir pietiekami, eh, pietiekamai skaidrībai, kur ir novilkta līnija starp tiem. 22. novembre. 22. novembrī ir izstrādāts priekšlikums. To izstrādāja 36 Tunisijas parlamentārieši par kriminālu kodeksu. Šī priekšlikuma mērķis ir eh, krimināli sodīt visa veida nor, uh, sionistu kustības normalizēšanu, lai varētu izvairīties no politiskām, ekonomiskām, finanšu un kultūras uh, uh, saiknēm ar šo tā saucamo sionistu uh, vienību. Uh, ir paredzēts ieslodzījums, tādēļ seši gadi. Kādā veidā šī iniciatīva nav tikai viena deputāta ideja, bet no 36, eh, no 36 deputātiem. Un vai Tas ir milzīgs solis atpakaļ Tunisijas politikā. Tunisija, kā zinām, ir visattīstītākā, demokrātiski attīstītākā valsts Ziemeļāfrikā. Frau Brandner. Brandneris kundze, liels paldies. Liels paldies, ka sniedzāt informāciju par aktuālo situāciju. Man būtu divi jautājumi. Šīs tikšanās par asociācijas procesiem man izklāsās, ka mēs vienkārši viņiem lūdzamies, lai viņi piedalītos šādā sanāksmē. Es gribētu arī zināt, kur ir mūsu sarkanās līnijas, līdz kurienē mēs iesim, kur mēs apstāsimies, ko mēs varētu sniegt vēl papildus un ko mēs sagaidām no tā. Uh, Otrs jautājums par sieviešu tiesību neievērošanu un vardarbību pret sievietēm un eh, saikne ar refor policijas reformām. Vai Ēģipte konsultējas ar Eiropas Savienību attiecībā uz policijas reformām un vai mēs sniedzam palīdzību? Dank, uh, with the, with, with, with... Nu, ko sākšu ar pirmo jautājumu. Par likumdošanu. Un to mēs runājam arī ar cilvēktiesību īpašo pārstāvu pagājušajā nedēļā. Un kā es teicu, Eģiptes eh, prezidents jā, vēlas eh, izmantot Eiropas Savienības ekspertīzi, uh, par to, kā finansēt NVO un kā būs parauga prakse un kā varētu iedvesmoties no citām arābu valstīm, kurām līdzīga likumdošana. Šeit mēs tagad arī strādājam ar Eģiptes valdību, lai varētu sniegt šo juridisko ekspertīzi un izstrādāt likumdošanu pēc iespējas ātrāk. Ir jautājums par finansējumu. Un to jau vairāk kārt min arī NVO. Un arī projektā jaunākajā likumā par NVO ir arī šis jautājums par uh, finanšu līdzekļiem, kas ir jāsaņem no citiem resursiem, ārējiem resursiem. Uh, pie tā mēs strādāsim. Tad jautājumi, kāda ir sarkanās līnijas, kad mēs sakām, ka mēs strādāsim ar jaunajiem režīmiem un valdībām Ziemeļa Āfrikā, tad mēs esam skaidri pateikuši, kā mēs gribam, lai viņi ievēro tiesiskas valsts principus, politisko plurālismu, kā arī pamatiesību un brīvību ievērošana. Šos jautājumus mēs regulāri skatām kad Rompeikungs un Jāštons kundze eh, dodas uz šīm valstīm, viņi par to runā. Tad arī mēs. Eh, Nodrošināt nu, eh, augstā pārstāva arī vada politisko dialogu ar Eģipti, un viņa arī vada šo task force sadarbībā ar Eģiptu, attīstot mūsu divpusējās attiecības tālāk nāvis sots. Uh, ja mēs vienmēr nākam klajā ar paziņojumiem, ka tiek piespriesti un izpildīti nāvis sodi, tas pats attiec arī uz šo gadījumu. Esam par to runājuši arī ar Ēģiptes iestādēm. Par šo burkānu un pātagu. Jās, jāsaka ļoti skaidri, ka Ēģiptei sniegtā palīdzība koncentrējas uz nabadzības samazināšanu. Uh, palīdzība, kas attiecas uz dažām sankcijām, tas tik tālu mēs vēl neesam. Mēs uh, arī ar Ēģipta asociācijas komitejas sanāksmē par to runāsim. Visi šie aspekti tiek ņemti vērā cik tālu Eģipte ir tikusi ar uh, pamatiesībām, cilvēktiesībām, valsties principu īstenošanu, visi šie aspekti arī tiks ņemti vērā, kad runāsim par uh, finansējumu, kāds tiek piešķirts. Un jā, tīr, to piešķiršanai vajadzētu paredzēt vēl vairāk šos nosacījumus. Tiek runa ir par, uh, ir par 90 uh, miljoniem eiro jautājums par Tunisijas kriminālu kodeksu. Un tad, kad tas parādījās konstitūcijas projektā, 27. pāns, mēs par to esam runājuši ar prezidentu, ar Tunisijas atbildīgajām iestādēm un atbildīgajām personām. Mums sniedza garantijas par to, ka šis 27. pāns nebūs konstitūcijā iekļauts mūsu Tunisijas partneri saņem informāciju ne tikai no mums, bet arī no ASV, no citiem. Tas ir ļoti skaidri pateikts, ka šāds uh, pēns nav nevienam pieņemams. Par šo asociācijas komiteju es nedomāju, kā es paudu savu um, apmierinātību par uh, šo asociācijas eh, komiteju. Tas nav nekad eh, priecīgs notikums, bet, nu, kas ir svarīgi šajā kontekstā, ka tas notiek tagad pēc divu gadu pārtraukuma. Mums ir jāatjauno divpusējā sadarbība tieši šo iemeslu dēļ, kādus jūs minējāt. Mēs vēlamies arī asociācijas kom komitejā noteikt, kāds ir mūsu sarkanās līnijas. Uh, Mēs gribam no jauna izveidot komitejas struktūru, apakškomitejas struktūru, lai varētu risināt šo, šos jautājumus un veicināt tādējādi politisku un vēl jau vairāk arī nepieciešamās ekonomiskās reformas Eģiptē. Cilvēku, sieviešu tiesības, cilvēku tiesības kopumā noteikti būs viens no aktuālākiem jautājumiem. Paldies! Herzlichen Dank, Herr Berger, für Lielas paldies, Perkara kungs, par eh, jūsu interesanto un informatīvo uzstāšanos. Man arī ļoti patika, kā jūs izteicāties eh, savā dzimtajā valodā. Tā bija ļoti krāsaina. Tagad eh, nākamais darba kārtības punkts. Tas ir ārējās darbības dienesta darbības pārskats. Man ir liels prieks, ka Gvaltjēri kungs arī ir klāt, viņš ir līdzreferents šajā jautājumā. Ļaujiet man tagad eh, sniegt īsu ievadu, esam sagatavojuši arī problēmu jautājumu dokumentu. Esam jau diezgan tālu pavirzījušies uz priekšu ziņojumu rakstīšanā. Šīs dienas sanāksme mums ir vajadzīga tāpēc, lai uzklāsītu no jums piezīmes, kas jums šķiet būtiskas. 28. janvārī mēs eh, organizējām uzklausīšanu par šiem jautājumiem. Atklāt sakot, mums ir bijušas divas uzklausīšanas, mums ir bija arī konsulārā dienesta uzklausīšana, ko arī var uzskatīt par daļu no šī mūsu uzdevuma. Ārējās darbības dienesta pārskats ir uh, tādā posmā, ko vēl nevar vēl uzskatīt par pēdējo posmu. Ārējās darbības dienestām pavisam drīz vajadzētu būt uh, um, pilnībā darboties spējīgam. Gal galā šis dienests eksistē jau divus gadus. Izsakoties kritiski, mums uh, ir mērķis uzlabot šī dienesta darbību. Mēs vēlamies, lai padome un komisija nāktu klajā ar saviem priekšlikumiem, ir eh, runa arī par daudzām un dažādām valstīm. Protams, visi šie priekšlikumi ir ļoti liederīgi. Plenāra sēdē mums vajadzētu pieņemt lēmumu par šo jautājumu un arī par dialogu ar padomi un komisiju. Tas nozīmē, ka visas trīs institūcijas strādā pie šī pārskata ziņojuma. Tas nozīmē, ka notiek arī konsultācijas. Tas nozīmē arī to, ka komisija un padome noteikti gatavos arī savus dokumentus. Tas ir tikai piedāvājums. Tas arī nozīmētu, ka mēs nevēlamies konfliktēt Mūsu kolēģi budžeta komitejā iespējams eh, domās savādāk. Arī juridiskās komitejas eh, kolēģi noteikti pētīs eh, šos dokumentus, neskatoties uz to, kāda ir mūsu kompetence. Šeit ir runa arī par budžetu, protams, mums vajadzēs skatīties arī uz personāla jautājumiem, uh, Mums ir vajadzīga tāda visaptveroša pieeja. Šeit nav runa tikai par ārpolitikas veidošanu. Jebkurā gadījumā es vēlējos jums uh, izklāstīt pašreizējo piedāvājumu. Ārējās darbības dienas tika izveidota uh, kā vajadzīga institūcija. Tā izrietēja no trīs dažādiem uh, amatiem. Tātad uh, ārlietu komisārs, Solanskungs un uh, padomas priekšsēdētājs. Tātad vienmēr tiek uzskatīts, ka šeit ir runa par tādiem dubultpienākumiem, bet īstenībā šeit ir trīs dažādi uzdevumi, kas ir jāpilda vicepriekšsēdētāja augstāja pārstāvē. Mums ir arī uh, jākonstatē, vai šīs vēlamās uh, administratīvās un uh, politiskās sinerģijas uh, efekts jau ir parādījies. Tas ir tāds kā miesraksts, uz kura mums ir jāatbild. Protams, mums ir arī vairāki konkrēti punkti. Tāpat kā agrāk, es uzskatu, ka lemšanas process ir pārāk garš. Esmu sapratis, pēc tam, kad tika pieņemti lēmumi par mācību misiju Malī, ja padomu pieņem lēmumu oktobrī, un janvāra beigās mēs saprotam, ka uz vietas vēl pilnīgi nekas nav noticis, tad, ja ir runa par lēmumu izpildi, mums ir jāuzdod jautājums, kas tad ir pie vainas. Mēs šeit ir runa par lēmumu pieņemšanas struktūru, uh, vai arī eh, Eiropas ārējās darbības dienestam nav pietiekama spēka izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, lai tās savus pieņemtos lēmumus eh, izpildītu. Varbūt šeit ir vērojami trūkumi pašās dalību valstīs vai arī kaut kur citur. Es domāju, ka tas ir tāds labs jautājums, kā piemērs. Lisabonas līkumā ir uh, iekļauti dažādi jauni jautājumi, piemēram, šeit varētu runāt par kaujas grupām, varētu runāt arī par uh, kopējo vispārējo struktūru, un, protams, ir jādomā arī par to, kā padarīt šos procesus automātiskākus, lai tas viss noritētu daudz ātrāk, kur mums ir šis stimuls, kas veicinās starpības pātrināšanos. Es domāju, ka no pēdējo mēnešu pieredzes mēs šeit varam izkristalizēt vairākus svarīgus punktus. Galu galā pienākumi ir jāuztver nopietni. Tāpat arī ir jāskatās uz uh, vēstniekiem. Nevar būt tā, ka mēs diskutējam tik ilgi, kamēr šī problēma vairs uh, neeksistē, ka tā ir atkritusi pati. Es, protams, neesmu pilnīgā pārliecināts, man nav arī skaidru atbilžu šiem jautājumiem, bet vismaz esmu uzdevis šos jautājumus, uz kuriem mums ir vajadzīgas atbildes. Mums ir arī jāsaprot, kāda ir sadarbība starp institūcijām. Galu galā šeit ir runa par padomes un komisijas personālu. Šķiet, ka tas ir tāds kā hibrīds starp padomi un uh, kopienu. Kādā veidā šī administratīvā dubultošanās varētu tikt izslēgta, kā mēs no tās varētu izvairīties, lai dienesta priekšniece būtu arī komisijas pārstāve, tātad vicepriekšādātāja komisijai. Vai šo lomu var saprast kā komisāra lomu? Vai komisāri arī būtu jāiesaista, lai varētu dot savu ietekmi, un vai ar to pietiek? No otras puses jāskatās arī uz situāciju komisijas iekšēnē. Vai komisija ārējās darbības dienestu uzskata par eh, konkurējošu organizāciju? no kuras ir jāturās pa gabalu un kurā nedrīkst piedalīties. Vai arī varbūt šeit ir runa par uh, ietekmes sfēru dalīšanu. Šeit ir runa arī par ļoti praktisku jautājumu par delegācijām. Ne visur tā ir, bet šķiet, ka tā ir tāda kā sākuma problēma. Ja ir runa par cilvēkiem un psiholoģiju, tad eh, dažās delegācijās delegāciju darbinieki neuzskata sevi par vienotu veselumu. Neoficiāli viņi uzskata sevi par tādiem atsevišķiem individuāliem valdniekiem. Tieši tāpēc arī parādās spriedze uz vietas, kas neļauj nodrošināt sinerģiju. Manuprāt, Tas nozīmē arī to, ka mums vajadzētu paskatīties arī uz uh, finansiālo atbildīgumu. Šķiet, ka šeit arī ir mm, vairāki trūkumi attiecībā uz finanšu regulu. Vai var būt tā, ka uh, delegācijas vadītājs vēstnieks ir uh, vienīgais atbildīgais par parakstiem uz dažādiem lēmumiem? Uh, Budžeta kontrolas komitejā mēs sakām, ka tā ir vienīgā iespēja viņu ielikt cietumā, saukt viņu pie atbildības. Vai nedrīkstētu būt tā, ka šie administratīvie uzņēmumi varētu būt arī deliģēti? Tas var novest pie tādas situācijas, kur vēstnieks ir atvaļinājumā un neko nevar samaksāt, jo tikai viņš var parakstīt attiecīgos dokumentus. Vajadzētu varbūt līdzināties eh, valstu delegācijām, vajadzētu šeit domāt par atbildības sadalīšanu, kas ļautu dzīvi padarīt vienkāršāku. Tāpat arī ir jādomā par struktūrām, vai arī mēs šeit paliksim tikai pie personāla jautājumiem. Protams, ir arī jautājumi par dzimumu un geogrāfisko līdzsvaru. To arī mēs esam pētījuši. Es uzskatu, ka šeit eh, svarīgs ir viens punkts. Protams, ne vienmēr visi rezultāti būs perfekti. Protams, eh, šādā sākotnējā veidošanas procesā daudz kas var eh, noiešķībi. Taču man ir radies iespējas, ka Neskatoties uz eh, šiem procentiem, kas ir noteikti attiecībā uz komisijas darbiniekiem, sadalījums ir tāds, ka daži ieņem galvenos amatus un daži ir parastie darbinieki. Dalī, de, dalību valstīm ir eh, piešķirtas delegāciju vadītāja pozīcijas, Varbūt eh, jūs teiksiet, ka es esmu visu sapratis nepareizi, bet nu, mums vajadzētu to visu pārbaudīt. Šis eh, procentu sadalījums nedrīkstētu noteikt to, ka daži tikai saražo papīrus, kamēr citi šos papīrus paraksta un visu nosaka. Vajadzētu nodrošināt, lai arī mazu valstu pārstāvji varētu mm, nominēt delegāciju vadītājus. Vajadzētu paskatīties arī uz šo svaru sadalījumu. Protams, tie ir jautājums par pārejas laiku. Šķiet, ka uh, komisijas darbinieki un arī ārējā, mm, ārējās darbības dienesta darbinieki pašlaik ir nedaudz vīlušies, nedaudz frustrēti. Mums vajadzētu to pārbaudīt, vajadzētu paskatīties, vai tas ir tikai kaut kas neizbēgams veidošanas posmā, vai varbūt mēs varam šeit kaut ko ietekmēt struktūrā. Vēl kāds jautājums par pārstāvību, par politisko pārstāvību parlamentā, par pārstāvību kā tādu. Kā jau mēs teicām, ārlietu ministriem ir jāspēlē sava loma var parādīties arī jautājumi par ad hoc pārstāvību. Nevienmēr augstajai pārstāvēji būtu jādodas visos braucienos. Viņas eh, sloks taču ir ļārkārtīgi milzīgs, gan fiziskā, gan morālā ziņā. Arī tas mums būtu jāņem vērā. Vajadzētu vēlreiz pētīt šo situāciju. Ir skaidrs, ka parlamentā un arī komitejā ir daudz neapmierināto attiecībā uz to, ka augstā pārstāve ļoti maz piedalās mūsu plenāru sesijās. Janvārī mēs ļoti intensīvi par to diskutējām. Tika minēts, ka viņa varētu piedalīties plenāras sēdēs katru otro mēnesi. Ir arī ļoti svarīgas konferences. Es arī zinu, ka Vācijas ārlietu ministrs vienmēr piedalās eh, Bundestāga plenārsēdēs. Vienmēr esmu viņu tur redzējis, un ja viņš tur nav, tad viņam ir ļoti labs pamatojums, kāpēc viņš tur nav. Attiecībā uz parlamenta tiesībām pēc Madrides vienošanās mūsu priekšnosacījumi paredzēja ļoti daudz ko, kas praksē tagad neparādās. Piemēram, informācijas pienākums. Ir vairāki punkti, kas ir eh, jāparedz, piemēram, vairākos stratēģiskos eh, dokumentos eh, ir jāsaņem konsultācijas no parlamenta puses. ir vajadzīga šādas konsultācijas līdz brīdim, kad tiek pieņems galīgais lēmums līdz šim neesmu neko tādu pieredzējis, varbūt es nu palaidu to garām. Šie ir jautājumi, kas noteikti ir jāpēta. Tāpat arī ir jādomā par eh, drošības un aizsardzības struktūrām, cik tālu tās ir jāattīsta, cik tās tās ir jāsaista ciešāk ar komisijas struktūrām. Uh, Mums ir jādomā arī par plānošanas daļu, par lielāko rīcību spēju, kādā veidā mēs varēsim uh, pārvaldīt militāras un civilas krīzes, kā labāk izveidot šīs struktūras. Civilās, uh, krī, civilo krīžu pārvaldība šķiet ir apakšsadaļa militārajās krīzēs, Mums ir jāskatās, kā rīkoties eh, saprādīgākā veidā. Nedrīkst tāda nogaidīt līdz brīdim, kad eh, struktūras ir jau pilnībā izveidotas un iedibinātas. Pēc pieciem gadiem tas vairs nebūs iespējams. Es domāju, ka Eštons kundze uh, ir ļoti iesaistījušies šajā darbā, būtu ļoti labi uzklausīt arī viņas pieredzi par to, kas darbojas labi un kas varbūt ne tik labi. Tādā veidā mēs varētu smelties uh, pieredzi, saprast, kur ir vaja punkti. Nepieminēju arī konsulāros dienestus, tie arī ir ļoti būtiski jautājumi. Es domāju, ka Tas būtu arī viss, ko es vēlējos teikt. Tagad došu vārdu Roberto. Grazie. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, Elmārs Broks savā runā jau norādīja uz to, uz ko tieši attiecas eh, mūsu ieguldījums pārskatot EADD lēmumu. Lēmums, kas nav obligāts, bet kas ir iespēja šajā pārskata procesā, kā tas ir atrunāts līguma 13. pāntā. Galvenais punkts kur mēs vēlamies arī viedokļus apvienot, ir kā piešķirt vērtību jauninājumiem, kas ir atrunāti līgumā par EADD, lai EADD arī varētu īstenot šo visaptverošo pieeju atbilstīgi līgumam tagad vēl šī efektivitāte nav pilnībā īstenota. Te ir vairāk aspekti. Mūsuprāt, arī parlaments te varētu sniegt savu ārtavu pārskatu procesā. Brauks jau arī daļai veica analīzi, izteikšos īsāk, uzsvēršu tos punktus, kur arī mums ir ļoti svarīgi uzklausīt kolēģu uh, viedoklī pirms izstrādājam mūsu projektu. Vispirms par uh, augstās pārstāvas lomu. Tie ir divi galvenie jautājumi, uz kuriem jāsniedz atbilde. Kā palīdzēt augstajai pārstāvēji pilnībā veikt savas komisijas viceprezidentas uh, amatu uh, šī loma nav pilnībā šodien izpildīta. Arī ēda ADD pārskats var tikai daļēji atrasināt šo problēmu, bet es domāju, ka tas var sniegt savu ieguldījumu. Es domāju, ka mēs varam šeit domāt par dažādām iespējamiem risinājumiem. Arī ģenerāla vicesekretārāts ar uzdevumu nodrošināt eh, saikni ar komisiju. Šie risinājumi, kas eh, ļaut augstai pārstāvēji pilnībā veikt savas funkcijas, kas ir strateģiski svarīgas, lai varētu uh, Eiropas Unības ārlietas uh, īstenot visaptveroši. Un otrs aspekts par augsto pārstāvi ir uh, vietnieki, Tātad juridiski tas ir aktuāls jautājums, bet es eh, domāju, ka mēs nevaram to atrisināt bez līguma reformas. Te ir izcinājumi, lai no vienas puses varētu saglabāt augstās pārstāvis funkciju viengala lainību, bet arī no otras puses pēc iespējas labāk arī jo, eh, un, eh, paredzēt viņai vietniekus, kas veids politiskus uzdevumus. Ja domāju, kā eh, prezidentūras ministras sniegtais risinājums ir vienīgais, es domāju, ka ir vēl citi eh, risinājumi, ko sniedz arī īpašie pārstāvi, atbilstīgi 33. pantam, vai arī risinājumu, ko mums piedāvā komisijas locekļi. Tālāk par EADD struktūru. Šeit jautājumi ir ļoti daudz, bet, nu, īpaši divi, man liekas, fundamentāli par EADD struktūru Briselē. Šis duālisms, administratīvais duālisms, kur ir ģenerāls sekretariāts, tad ir šis operating officer, tālāk ir arī šī EASD, EADD struktūras nodalīšana. Un eh, šis krīzes eh, management, krīzes pārvaldības eh, sadaļa arī par struktūru runājot, parlaments var sniegt savu ieguldījumu. Gribasījās komitejās izrādāti ziņojumi par šiem tēmatiem. Un parlamenta nostāja arī te atspoguļojas, kā mēs arī runājam par finanšu instrumentiem. 2030. gadā JADD pārskats ļauj mums vēl vairāk precizēt parlamenta nostāju. Tad eh, vēl runājot par struktūrām, delegācijas, tur var pilnībā piekrist Elmārs sacītajam par nepieciešamību izvairīties no tāda paradoksa, kur JADD institūcija, kuras mērķis ir vi, eh, vienoti pārstāvēt Eiropas Savienību, var eh, realitāti te arī vairot šos dažādos eh, posteņus, āmatus, pārstāvniecības, arī fizisku pārdali dažādās valstīs. Un tad arī politiskais jautājums par delegāciju vadītāju lomu un par viņu saikni un ar delegāciju personālu, kas nav e ADD personāls. Tad ir vēl, protams, arī punkti par administratīvām procedūrām, to arī jau minēja Broka kungs. Trešais lielais punkts ir personāls. Lēmumā arī tas ir minēts kā viens no svarīgākajiem mērķiem šajā pārskata procedūrā. Uh, Es gribētu precizēt vienu konkrētu aspektu. Mums ir pamatoti, kā pārskatā procedūras mērķis ir sestais pāns pār personālu, un tad arī tas var novest pie lēmumu pārskatīšanas, bet ir skaidrs arī, ka mēs nevaram šeit nodarīt kaitējumu uh, um, personāla nolikumam un procedūrai, kas ir paredzēts personālam. Domāju, ka šajā jomā ar sadarbība ar jūri komiteju, kā arī parlamenta nostāja par to, lai nebūtu šo kompetenci pārklāšanās. Tas, ka nav šī juridiskā pamata grozot e ADD lēmumu un lietas, ko varam grozīt personāla nolikumā. Tātad, lai šī jūsu juridiskais pamats būtu ļoti skaidrs. Un tad arī ir jautājumi, ko minēja arī Broka kungs, attiec ne tikai uz šo geogrāfijas līdzsvaru, bet arī uz institucionālo līdzsvaru. Uh, Tas ir jādefinē visos līmeņos, kā esam vienojušies par to Madridē, nevis tikai kā tāds viens uh, visaptvarošs skaitlis. Tad ir ļoti delikāti jautājumi par īstenošanas procedūrām. Arī tur vajadzēs būt gana radošiem. Un visbeidzot, šī atbildība, accountability kā tiek īstenots Madrīdes līgums, vienošanās. Mēs augstu novērtējam arī EADD atvērtību par šo, bet daudz kas vēl ir darāms. Aktualizēju 218. pāntu un arī īstenojot Madrīdas atbildības deklarācijas punktu par parlamentu iesaistīšanu, atbilstīgās komitejas iesaistīšanu pirms tiek pieņemti uh, Eh, šie drošības un ārlietu aktivitāšu mandāti. Un, tad, tad, tas pats arī attiecas uz brīfingu ārlietu padomē. Tie ir svarīgie elementi, kas mums ir aktuāli un gatavi esam tur sniegt sevi ieguldījumu. Paldies! Franca, please. Gracias, eh, señor presidente, gracias tam. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies, Gualtieri kungs, par šīm pārdomām, kas dod iespējas mums um, turpināt debatas ļoti nozīmīgas par, runājot par mūsu kapacitāti mm, attīstīt un veidot ārējās darbības dienestu. Un es domāju, ka š, šeit ir izsvērts vērtējums, neko pārāk neizceļot vai pārāk nenotušējot. Es domāju, ka mēs nevaram sacīt, ka ADD izveidošana ir brīnuma augus, taču jautājums ir, vai ADD pašreizējā izskatā ir palīdzējis veidot efektīvāku, redzamāku Eiropas Savienības uh, tēlu starptautiskajā jomā. Mēs esam eh, šajā laikā piedzīvojuši Grūzijas krīzi, Arābu pavasarī, problēmu, kas izveidojas ar situāciju Lībijā. Esam eh, vērojuši pavienošanās pievienošanos UNESCO, esam sekojuši ANO asamblējai, esam sekojuši malī konfliktiem, tāpēc es neizdarīšu slēdzienus par šo jautājumu. Viens no aspektiem tomēr, kas manuprāt ir nozīmīgs, ir politiskās atbildības jautājums. Man ir tāds iespējas, ka Eiropas parlamentam nevajadzētu tikai skatīt, mēģināt uh, uzturēt savas prerogatīvas, bet arī uh, E, rīkoties, lai ADD būtu efektīvāks. Un šajā kontekstē es domāju, ka vajadzētu skaidri uzlabot e, lēmumu pieņemšanas procesu. Arī mūsu parlaments ir aicinājis šo, e, domāt par šiem politiskiem jautājumiem, kas varētu kas varētu risināt šos jautājumus, kāpēc gan to nevarētu darīt parlamenta pārstāvi, lai varētu nodrošināt informācijas, kuras norāda Broka kungs savā ziņojumā. Es domāju, ka politiskai padomē varētu palīdzēt strateģiskās pārnošanas dienests, piedaloties ģenerāldirektoriem, kuru funkcijas būtu iesniegt priekšlikumus politiskai padome, izpildīt lēmumus un nodrošināt eh, konsekvenci dienesta iekšienā. Gribu sacīt, ka man nav pārāk daudz ilūziju par to, ka visi šie elementi un struktūras varētu saistīties savā starpā, jo mēs zinām, kā tiek pieņemti lēmumi Eiropas Savienības ministru padomēm. Katrā ziņā manas um, vislielākās rūpes šobrīd, priekšsēdētāji, ir, lai netiktu zaudēta uh, dienestā visavienības, Eiropas Savienības dimensija. Es domāju, ka pierakstot Lisabonas līgumu, mums visiem bija ilūzijas, eh, un visi mēs eh, cerējām uz ārpolitikas politikas E, komunitarizēšanos. Taču mēs e, redzam, ka rezultāts ir bijis tāds, ka vairāk ir valdījusi starpvaldību dimensija. Es domāju, ka e, Eiropas parlamenta prerogatīvas budžeta ziņā ir jāpatur Gvaltierī kungs. Uzdeva jautājumu, ko darīt ar tām ģenerāldirekcijām, kurām ir tik būtiska darbība kā ADD, piemēram, ehm, tirz, tirdzniecības ģenerāla direktorāts. Es domāju, ka šīs struktūras ar eh, tik būtiskām ehm, prerogatīvām eh, ka tām ir jāpatur uh, E, savu darbību struktūras. Otrkārt, runājot par institūciju ierēģiem e, komisijā un padomē, es domāju, ka ir vērojama demoralizēšanās attieksmes ziņā. Jūs, runāja, jūs runājāt par to, ka vajadzētu padziļināti analizēt šos jautājumus, iespējams, ka mēs Eh, runājam par pārlieku eh, pārstāvību atsevišķām dalību valstīm visaugstākajos posteņos un vajadzētu eh, domāt šeit pār šo jautājumu vairāk. Tas mani vedina domāt arī uz Altierī kunga skatītajiem jautājumiem. respektējot eh, nepieciešamību pēc eh, koordinācijas. Tad, kad Brokakungs sagatavoja savu pirmo ziņojumu par to, kur vajadzētu izvietot ADD parlaments, ar lielu vairākumu eh, uzskatīja, ka tam vai ka mēs eh, šobrīd sekoja, vērojam situāciju, kas ir atšķirīga no līgumā pa, eh, paredzētās. Mums vajadzētu vismaz paredzēt minimāli tās kompetences ADD, kas bija paredzētas komunitārā ziņā. Jo mēs esam redzējuši, kā pārvietojas smaguma centrs no komunitārā uh, pieejas uz starpvaldību pieeja, kas noteikti nebija mūsu mērķis. Un es nedomāju, ka tomēr runājot par ADD viss būtu ne, negatīvs, ir jāapzinās tās grūtības, ar kurām saskārās augstā pārstāve, bet es domāju, ka mēs, kā pilsoņu pārstāvji, mums ir skaidri jāparāda, kāds ir um, mūsu, kāda ir mūsu kompromisa nokrāsa un uh, to, ka mēs sekojam līgumos norādītajiem un arī sekojam tam, lai Eiropas Savienība būtu ar labāku eh, redzamību un skaidrāku tēlu. <clears throat> Voorzitter, ik zal uh, zoals niet gebruikelijk mijn eigen taal spreken, dus ik denk dat u... u... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir iespēja tagad izteikties savā valodā. Tieši tāpēc lielākajai daļai no jums ir jāuzliek austiņas. Pirmam kārtām liels paldies Broka kungam un Gvaltieri kungam par šo sagatavoto dokumentu par jautājumiem, ko viņi mums ir uzdevuši. Šķiet, ka jautājumi ir vairāk nekā atbilžu. Vispirms dažas piezīmes, kas ir saistītas ar Broka kunga teikto. Ja mēs paskatāmies uz pašreizējās situācijas sarežģītību, tad šķiet, ka uh, Eiropas ārējās darbības dienesta funkcionēšana ir tāds kā brīnums. Šķiet, ka sasniegumi ir milzīgi, bet ar tiem diemžēl nepietiek. Pēdējo nedēļu laikā Mums ir bijusi iespēja paust savu izbrīnu par to, ka Eiropas eh, Savienība nav bijusi vadošā Sahelas un Magribas reģionos. Mums vajadzētu saprast, eh, ar ko tas ir saistāms. Vai te ir runa par eh, Eiropas ārējās darbības dienesta un augstās pārstāvis nespēju uh, darboties. Es domāju, ka tas tā nebūtu nav. Uh, iemesli ir daudz komplicētāki. Taču šķiet, ka šeit ir m, mm, jūtams arī iniciatīvas trūkums. Esam to arī diezgan sāpīgi izjutuši efektivitātes trūkumā. Eiropas ārlietu politika šķiet uh, nav uh, augstākajā līmenī. Uh, Mums vajadzētu pārbaudīt arī, kā labāk varētu organizēt mūsu neskaitāmo delegāciju darbu. Broka kungs runāja par atbildīgumu. Proti tas, ka vissīkākie izdevumi var tikt nodrošināti tikai tad, ja delegācijas vadītājs ir uzlicis tiem savu parakstu, izklausās pilnīgi absurdi. Mēs nevaram vienlaicīgi pieprasīt uh, ātrus lēmumus un um, efektivitāti. Un no otras puses nodrošināt arī kontroli pār vissīkākajām detaļām. Ja mēs vēlamies efektīvu, ātru rīcību, tad uh, mums vajag saprast arī, ka šeit parādīsies kļūdas un nesaprašanās. Es domāju, ka mums pašiem vēl īsti nav skaidrs, ko mēs īsti vēlamies. Mēs vēlamies vienlaicīgi efektivitāti un arī ļoti ciešu uzraudzību. Es domāju, ka šeit vajadzētu ieviest līdzsvaru. Vēl um, Broka kungs pieminēja Aštones uh, komisijas un padomes sastarpējās attiecības. Kā jūs izvērtējat? Uh, ārējās darbības dienestu. Es domāju, ka tas ir ļoti interesants jautājums. Mums vajadzētu pacensties uh, piestrādāt pie šiem jautājumiem. Vajadzētu nodrošināt viedokļu apmaiņu ar citām institūcijām, lai redzētu, uh, kāda ir to nostāja. Jebkurā gadījumā esmu pateicīga abiem referentiem par to, ka viņi ir ielikuši pamatu šādam darbam. Es domāju, ka mums vajadzī, ir vajadzīgs šāds godīgs un atklāts izvērtējums un jānodrošina labāka EADD darbība nākotnē. Lielas paldies! Uzskatu, ka saruna vešana ar Aštonas kundzei ir ļoti labs priekšlikums. Gomešas kundzei vārds. Gemini also, uh, Paldies priekšsēdētāji, arī pateicos Galtjerī kungam. Paldies kolēģiem. Jā, noteikti Eštons kundze ir jāpateicas par dienestu izveidu un par vienošanos, kāda ir noslēgta ar mums, un tas, ka tas varēja notikt un ir arī noticis progress šī dienesta darbībā. Šis uzdevums nebija ma no mazajiem, ņemot vērā sošo institucionālo ietvaru, ņemot vērā arī problēmas, arī dažādas cilvēcisku raksturu problēmas, pretošanos. Es domāju, ka viņa tiešām par uh, veikto darbu ir jāuzteic. Tālāk par to, kā politiski tas viss ir rezultējies. Vispirms, protams, mums vēl tas ir jāanalizē, un bieži vien es arī, arī novērtēju Obama administrāciju, paldies Dievam, vispār ir šāda Obama administrācija, nevis kā cita administrācija arī par spīti visām pretrunām un uh, nesaskanībām. Uh, Bieži vien esmu redzējusi, ka inovācija eh, radošums nāk vairāk no otra Atlantijas okeāna, otras Atlantijas okeāna puses un arī kā tas sasaucas ar mūsu ārlietu politiku globālajās lietās. Eh, minēšu trīs jomas, kur eh, es domāju, ka ASV ietekme bijusi ļoti liela arī mūsu uh, reakcijai, rīcībai vai rīcības trūkumam. Viena no šīm jomām ir tuvo austrumu process. Manuprāt, mēs uh, tur nerīkojamies kaut kā citādāk. Eštons kundze noteikti ir satraukta ar šo situāciju, un viņa saprot šī konflikta uh, Eh, izaicinājums, protams, vēl arī arābu pavasaris un centrālais jautājums. Kam ir un kam ir jābūt centrā ārlietu politikā ANO drošības padoms reformēšana. Mēs tur nesam klāt. Mēs tur nepiedalāmies dalību. Zinu, ka dalība valstis, kas ir pastāvīgajā padomē, izsaka savu balsi, bet eh, tas nav iemesls, lai eh, Eiropas ārlietdrošības dienas tur neteikt savu vārdu. Un tas vispār nav dienesta darba kārtībā, taču jautājums ir absolūti centrāls. Es arī no savas puses Vēlos norādīt, kā jau priekšsēdētājs to uzsvēra svarīgo jautājumu par augstās pārstāvis komisijas viceprezidentas lomu koordinācija dažādām komisijas, komisijas dienestiem, kuriem ir tieši ietekmi uz mūsu ārējo rīcību. Un ja ir kāds darbs darāms, bieži vien abos virzienos, eh, runājot par humanitāro politiku, par paplašināšanās politiku, es neredzu šeit līdzīgu um, attīstību um, tirzniecības, enerģijas un attīstības jomā. Šie cilvēku tiesību tā saucamie civili draudi arī netiek pietiekami ņemt vērā. Es arī uzskaitu, ka finanšu krīze ir tāds milzīgs uh, spēks, kas uh, mūs uh, uh velka lielākā kopienas integrācijas virzienā. Jūs uh, priekšēdē runājat arī par uh, šo Counselor Service un arī diplomātiskā pārstāvniecība, kur um, dalība valstis nevar vienoties par vienu diplomā, Eiropas Savienības diplomātisko pārstāvniecību, bet arī vēl viena joma, kur es gribētu, lai būtu rezultāti, ir militārās kapacitātes celšana ne tikai militārā aktivitāte, bet arī civilās mili militārās kapacitātes uh, palielināšana. Šī ir tā joma, kur, manuprāt, ir ļoti maz rezultātu, bet šī uh, joma ir absolūti vitāla, lai mūsu ārlietu politika vispār būtu uzticama. Visbeidzot, es runāšu arī par šo atbildību un uh, piekrītu Rigaltjērī kunga sacītajiem, Salafranka kunga sacītajiem. Uh, par šo atbildību atskaitīšanos. Parlamentam ir sniegta ļoti liela informācija, bet ir jābūt arī veids, kādā parlaments tiek vairāk iesaistīts uh, šī dienas darbībā, lēmumu pieņemšanā. No... Godājumie kolēģi, vēl pieci deputāti ir pieteikušies izteikties. Mums ir vēl viens darba kārtības punkts izskatāms. Šķiet, ka mēs ne pēdējo reizi runāsim par šo jautājumu, varbūt jūs varētu izteikties īsāk. Brainers kundze, ne viss mums ir jāargumentē, mēs šeit esam tikai tādā problēmu identificēšanas fāzē. Bet, nu, ja jūs tomēr gribat izteikties, tad uh, dodu jums tagad vārdu. Lielas paldies priekšsēdētājs. Nezinu, vai es varēšu izteikties eh, divās minūtēs, jo sākumā visi varēja izteikties, cik ilgi viņi vēlas, bet eh, tik līdz, kā mēs nonākam pie zaļajiem, tā uzreiz ir divu minūšu ierobežojums. Nezinu, vai šāda procedūra ir akceptējama. Priekšsēdētājs, mums ir radusies šāda situācija. Nākamais darba kārtības punkts mums ir jāizskata. Mēs nevaram to uh, tagad atmest. Galu galā šo tēmatu mēs neapspriežam šeit pēdējo reizi. Lūdzu, mēģiniet uh, tomēr nerunāt ilgāk par divām minūtēm. Paldies! Pirmkārtām es eh, vēlētos pateikties abiem līdzreferentiem par eh, šo problēmu jautājumu dokumentu. Domāju, ka pieeja ir pareizā. Mūsu rekomendācijas ir jāsagatavo pēc iespējas ātrāk, lai eh, tām būtu lielāka ietekme un lai uh, visi būtu uh, atklātāki un atvērtāki un uzklausītu šīs rekomendācijas. Šī pārs, šis pārskats ir uh, jāuztver kā tāds uh, Eh, paškritisks pasākums. Nevajadzētu uzskatīt, ka tā ir vājība. Šeit ir runa par procesu, kad ārējās darbības dienas tiek veidots, un to vajadzētu izmantot kā iespēju šo dienestu padarīt labāku. Es vēlētos komentēt eh, dažus no jautājumiem, ko jūs esat eh, iekļāvuši savā dokumentā. Mūsu Madrides dokumentā mēs runājām par piemērotu struktūru. Šādas piemērotas struktūras vēl ar vienu nav. Mums ir SNPD, SPCC. E Tās nav integrētas plānošanā. Mēs redzam, ka daudzās situācijās, mēs, ar, mēs to redzam daudzās situācijās, uz kurām atsaucās mani kolēģi. Mēs arī neredzam, kā vairākas grupas un struktūras tiek integrētas vispārējā struktūrā. Mums ir jādomā par uh, visaptverošas pieejas izmā, izmantošanu visās krīzēs un konfliktos. Es domāju, ka mums ir vajadzīga arī efektīvāka finansiālo instrumentu izmantošana. Vajadzētu arī pārskatīt eh, ārējās darbības dienestam komisijas kompetenci. Varbūt eh, komisijas ārlietu politikas instrumentu dienests ir jāiekļauj ārējās darbības dienestā, pilnībā tajā jāintegrē. Tāpat arī mums ir jādomā par sadarbību ārējā jomā. Es domāju, ka tikai piebalgs parasti pāraksta, un uh, Aštone to nedara, pat ja viņi to varētu darīt balstoties uz mūsu lēmumiem. Mums vajadzētu paskatīties, kas īsti notiek, kāpēc šis lēmums uh, netiek uh, izpildīts. Tāpat arī mums vajadzētu pārskatīt un pārdomāt, uh, struktūras, kas ir izveidotas ap Mjoco kungu. Vēl daži jautājumi, ko es vēlējos pieminēt, vietnieku jautājums, kas arī tika pieminēts. Es domāju, ka mums vajadzētu uzstāt uz politiskiem vietniekiem. Nav iespējams, ka Āštons kundze uh, ierodas pilnīgi visās vietās, kur viņai ir jābūt. Tāpat arī uzkraut vairākus uzdevumus vienam cilvēkam ir pilnīgi neiespējami, ka šis cilvēks varēs tos izpildīt. Mums vajadzētu arī padomāt, kāda bija parlamenta iepriekšējā pozīcija. Viens reāls ģenerāls sekretārs, kuram ir mm, atbildība un arī korporatīvā padome. Tāpat arī vajadzētu būt vairākiem darbiniekiem, kas nav iesaistīti politikā, bet eh, darbojas operatīvā ziņā. Uh, Tāpat arī ir dzirdēts daudz kritikas, pareizas kritikas par izmaksām un par lēmumu pieņemšanas procedūru ilgumu. Broka kungs arī pieminēja, ka es esmu gandrīz beigusi savu stāšanos. Tāpat arī komisijai un padomes darbiniekiem nav iespējams um, doties uz delegācijām. Šeit runa tikai par deputātiem, par diplomātiem. Kopienas darbiniekiem tā ir tāda liela problēma, un to vajadzētu pārskatīt. Tāpat arī vajadzētu paskatīties uz ārējās darbības dienesta pieredzi, vajadzētu paskatīties, kas reāli darbojas un kas nē. Tika pieminēts arī dzimuma līdzsvars. Aštona apsolīja plānu, kā uh, palielināt sieviešu īpatsvaru dienestā. Es šādu plānu neesmu redzējusi, ļoti labprāt to apskatītu. Uzskatu, ka mums ir vajadzīga politiskā grība no dalību valstīm, kā pieminēja Neicas kundze. To nevar aizstāt ar dažādām struktūrām. Uh, Protams, ja dalībvalstīm būs lielāka uzticēšanās, tad iespējams, ka viņam arī parādīsies lielākas politiskās ambīcijas attiecībā uz ārējās darbības dienestu. Labprāt, diskutēsim ar Aštānas kundzi padomi un arī mūsu starpā. Paldies! des Außen- und des Sicherheits- und Verteidigungsausschusses klarer militärischer Mums ir jādomā arī par skaidrāko militāro disciplīnu, tādu pašu kā drošības apakškomitejā. Paldies, ļoti īsi. Jā, kopumā atbalstu Franciskas Brantners sacīto ir tīpaši par krīzes pārvaldīšanu, rēģēšanu uz krīzi. Manuprāt, Nu, mums nav struktūra problēmas, drīzāk varbūt struktūras ir pārāk daudz. Tomēr nevajadzētu domāt, ka sapludināt struktūras krīzes laikā vienā lielā krīzes rieģiešanas struktūrā būtu risinājums. Man šķiet, ka ir atsevišķi ļoti specifiski rīki un galvenais ir nevis saplos, struktūra sapludināšana, bet gan to koordinēšana. Apzinoties to, kam tās ir domātas, ka, kādas ir to pozīcija, CCP un citas struktūras, kas ir ar savu lomu. Bet vislielākā problēma ir atbildības un uh, komandas ķēdi. Tā kā vislielākā atbildība piekrīt augstai pārstāvei, tas nedarbojas, un ir jāatrod tāda atbildības ķēde, vai tas būtu kāds vietnieks vai īpašais pārstāvis. Es nezinu, bet rieģējot uz krīzi, ir jāveidot eh, cieša, tieša atbildības ķēde augstai pārstāvei, bet tas nedarbojas ar augsto pārstāvi, kas ir pārpludināti no dažādiem uzdevumiem. Uh, Un šeit mums ir uh, artikulācijas saskaņošanas problēma. Tāpat arī Aštonas skundze es uh, gatavība risināt drošības un aizsardzības jautājums te vienmēr ir augstumos. Manuprāt, pagājušajā nedēļā Dublinā bija neformālā aizsardzība, uh, padomi, kas tikās, bet Aštons kundze praktiski nekad nepiedalās neformālajās aizsardzības padomēs. Mēs runājam par Malī, par, eh, par pooling sharing, par citiem tematiem, bet, eh, protams, Aštons kundze bija cits darāmais ANO drošības padomē apvienotajās nācijās. Tomēr Eh, reizi mm, mēnesī varētu ierasties Strasbūrā, lai atskaitītos parlamentam. Mums ir jāapzinās, ka aizsardzība un drošība ir sekvences, kas ir paredzēts dienas kārtībā, un eh, katru reizi ir kāds eh, kāda cita persona, kas skata šos jautājumus, kas tomēr ir padomas uh, apstiprināti. Mums ir, ir jādomā par šo jautājumu. Pēdējais punkts - komisijas vicepriekšsēdētājs par. Es ir atbildīgs par misiju uzsākšanu Vēl aizvien šis nav atrisināts, jo komisija nepiešķir nepieciešamo finansējumu misiju pārvaldībai. Nigērijā, Afrikas rāgā, visur šeit misijas ir ar 5-6 mēnešu iekavēšanos. Misiju vadītāji dodas ar saviem personiskajiem mobilajiem telefoniem, apmaksā savas viesnīcu istabas un uh, tas jau kopš Solanas laikiem darbojas. Šīs dubultās eh, cepura pilnīgi neko nav devusi dubultais amats, jeb portfelis misiju atrisināšanā. Paldies, Tānoka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc Eh, dažiem darbības gadiem ADD ir ar zināmiem pasākumiem, ar trūk, eh, trūkumiem, un valstis eh, neskaidri izsākas par, izsakās par šo dienestu. Daudzos gadījumos pastāv vairāk divpusējo attiecību, citos gadījumos vispār netiek KDD piesaistīts. ir par augsto pārstāvi runājot. Tā nav, viņa nav pietiekami eh, daudz redzama ne komisijā, ne par, eh, parlamentā. Mana grupa noraida, um, mana grupa noraida augstā pārstāvja vietnieka uh, pienākumu. Šeit ir nepieciešama pilnība iesaistīšanās un sadarbība gan ar komisiju, gan ar parlamentu, un arī mums vajadzētu vairāk domāt par to. Tāpat par ģenerāla sekretāra dienesta darbību šeit mums ir pelēkie kardināli, bet Mums ir struktūras, kas ir neskaidras, kādas ir šo cilvēku vietas hierarhijā. Vairāk eh, izklausās pēc Goldman un Saks eh, darbības nekā pēc nopietnas Eiropas institūcijas. Un es arī domāju, ka mums ir vajadzīga kāda iecelta persona ar eh, seju, kas nodarbotos ar sadarbības jautājumiem ar Eiropas parlamentu. Nesen, kad es gatavoju, plā, eh, kad es plānoju ceļojumu, man bija ļoti neskaidrs, ar, ar ko tad man īsti būtu jārunā un visbeidzot nācās man paļauties uz saviem personiskajiem kontaktiem eh, komisijā. Es domāju arī, ka ir jāuzsver pievienotā vērtība delegācijām eh, piemēram, Panamā, Barbadosā, kur ir legācijas, kas ir jāpārskata. Un mums ir ar to visu jādomā, kā mēs varam uzlabot šo daudzpusīgo dimensiju, nodrošināt lielāku pievienoto vērtību. Arvoisa puhe, puheenjohtaja, ihan lyhyesti. Priekšsēdētāji, ļoti īsi. Manuprāt, tas jāskata kopumā. Vai dalībvalstis domā par šo dienestu attīstību? Šobrīd šķiet, ka tā nav. Otrkārt, visas valstis izņemot Vāciju samazina ārlietu budžetu. Tāpat nedrīkst aizmirst, kā mums ir ADD, kas būtu jāizmanto. No Eiropas viedokļa raugoties, manuprāt, situācija ir dramatiska. Mūsu skar ekonomiskā krīze un mūsu prestižs starptautiskajā arēnā mazinās. Papildus tam tiek samazināti nacionālie resursi. Un, ja netiek, noma, un netiek nomainīts tas, kas eh, nozūd nacionālā līmenī ar šo ADD darbību. Mums ir jāuzdod sev jautājums, vai dalībvalstis tik tiešām vēlas nosūtīt savus ierēģus šajā dienestā. Jo, kā es sacu, izņemot Vāciju, Visas valstis ir samazinājušas savas ārvalstu, savas diplomātiskās kapacitātes. No Eiropas Savienības prestižu viedokļa raugoties, es domāju, ka mums ir jāpārdomā šie jautājumi. Madam Nenski, yes, our rapporteur for budget. Inskā referente budžeta jautājumos. Paldies manām atzinuma Mugurkals budžeta komiteja ir balstīts uz reviziju palātas gada pārskatu par ADD attiecībā uz 2011. finanšu gadu. Revizija palāta norāda, ka kopumā administratīvie izdevumi ir bez materiālām kļūdām un uzraudzības sistēmas darbojas efektīvi. Uh, dažas kļūdas bija vērojamas atsevišķos gadījumos, bet gribu atzīt to faktu, ka šīs kļūdas varētu būt ar pārējošu raksturu, ņemot vērā neseno dienesta darbības laiku. Es gribētu ieteikt, lai dienests vislabāk izmanto eh, paveikto darbu finanšu regulējumu sakarā, kā arī ņem vērā to, ka zinā, liela summa daļa tiek izman, izmaksāta ārpus Eiropas Savienības robežām, un mums ir jādara maksimālais, lai varētu aizstāvēt Eiropas eh, finanšu intereses. Uh, Kopš tika izveidota juridiskā bāze Eiropas eh, ārējos darbības dienesta izveidošanai, mums ir jādomā pār taisnīgu, adekvātu eh, geogrāfisko pārstāvību eh, visām nācijām, visos amatos, visos līmeņos. Paldies! Lielas paldies par jūsu teikto. Esam ļoti centīgi visu pierakstījuši Noteikti centīsimies arī jūsu priekšlikumus ņemt vērā. Balstoties uz uzklausīšanu un uz šo pirmo diskusiju, sagatavosim pirmo dokumenta projektu, kuru iesniegsim jums. Mēģināsim arī um, izveidot dialogu ar pārējām institūcijām jau šajā agrīnajā posmā. Es ceru, ka mēs visi kopā varēsim stiprināt uh, kopējo ārlietu un drošības politiku. Roberto, lūdzu. Mā, poco da džungere. Man nav daudz piebilstama. Komentāri, kurus uzklausījām, sasaucas norāda arī uz tiem jautājumiem, kādus mēs eh, identificējām mūsu dokumentā kā centrālos jautājumus. No politiskā viedokļa, manuprāt, svarīgākais, nozīmīgākais eh, punkts attiecas uz uh, attiecībām starp uh, Eiropas ārlietu drošības dienestu un komisiju. Sala Frankas kungu uzdotie jautājumi ir aktuāli. Ne jau arī nejauši esam uh, koncentrējušies uz šiem jautājumiem, uh, kad skatījām tos 2010. gadā. Es domāju, ka, manuprāt, problēma ir sēkojoša. Madridē mēs vēlējāmies garantēt un izveidot pēc iespējas uh, plašāku dienestu, plašāk nekā komisija, bet tuvāk komisija, komisijai nekā to gribēja dalība valstis. Un es domāju, ka tas ir nenovēršams kompromiss. Protams, kā parlaments gribēja, lai šāds dienests būtu komisijā, bet tas nozīmētu, ka pašā dienestā nebūtu viss šis DP eh, daļa. Tādējādi mēs gribam šeit nodrošināt ļoti plāšu dienestu. Uh, tāpat laikā novērst risku ar uh, tādu starpvaldības konfliktu. Tas tāds solis uz uh, ārlietu politikas komentarizāciju. Šī izvēle nav perfekta un esmu, protams, arī informēts par jūsu minētajām problēmām, taču Es nedomāju, ka tagad ir eh, būtu svarīgi uzsākt cīņu, lai var atgrieztos pie budžeta jautājumiem un samazināt šo dienas apjomu. Mums eh, šeit ir eh, jāievēro noteiktais mērķis par to, ka funkciju plašums, kāds ir paredzēts dienestam, nenodara kaitējumu uh, kopienas centralizētai metodai, arī, ko teicām sākumā par to, lai augstā pārstāve arī kļūtu efektīvi par komisijas viceprezidenti un arī veikt šīs koordinācijas funkcijas. To nevajadzētu uztvert kā um, mēģinājumu dalību valstīm kontrolēt komisiju, gluži otrādi palīdzēt nodrošināt šo komunitāro pieeju. Pie tā mums vēl ir, par to mums vēl ir jādomā. Taču šis ir būtiskais politiskais jautājums, kas, kur pēc tam arī ir dažādi uh, novirzieni. Uh, šeit tad runājot par EADD, mēs negribam veikt tad šo vienotību, bet ir jāīsteno koordinācija, kā rezultātā jau nu ne pie racionalizācijas. Ņemot vērā arī militāro krīžu struktūru darbību, mēs noteikti nu varam nonākt pie racionālāka mehānisma, lai arī ADD būtu daudz spēcīgāk strateģiskā loma, bet kas attiecas uz operatīvo daļu, tad ir šeit vai jāveic nošķīrums. Tajā jāsasaista ADD ar civilo daļu un militārajām struktūrām, lai šo funkciju no dalījums būtu iespējams, taču arī tāpat laikā veicinot spēcīgu koordināciju un nu, geogrāfisko vienotību. Tad, tad šaubu šeit nav, kā krīzu, krīzes pārvaldības struktūra ir jārisina tāpat laikā paveikts darbs, lai varētu, kā arī par to prasīja parlaments, izveidot uh, šo krīzes pārvaldības uh, struktūras, kas nav tikai e ADD struktūras, tā ir jauna inovācija, tām ir jāatbalsta, jāmudina. Bene, allora... Labi, tad nu arī Noslēdzam šīs debātas ar līdzreferentu komentāriem pāriem pie nākamā punkta. Aizslēgtām durvīm, tad nu, kuram nav tiesības atļauju šeit atrasties, atstāt zāli.